So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann eröffne ich die. Zināms, kolēģis un kolēģi, tad sāksim sanāksmi. Un es priecājos, kā mums šodien viesos ir Itālijas vice priekšsēdētājs, eh, padoms prezidents, viņš ir atbildīgs par eh, tirzniecības jautājumiem. Un eh, mums ir vesā virkne svarīgu dokumentu ar ko strādā Itālijas padomas prezidentūra. Noteikti ir panākts progress lielajos tirdzniecības noliekumos TTIP un CETA, bet noteikti arī citos. Tas ir jautājums par spēcīgāku implementāciju. Uh, un uh, arī par likumdošanas projektiem, kas mums tuvi sirdī TTI un IPI. Un, eh, protams, tas ir arī jautājums, kā tirzniecības politika var izraisīt eh, jaunu darba vietu radīšanu un eh, spēcināt rūpniecības bāzi Eiropā. Mūsu apmaiņa bija ļoti kooperatīva, un es vēlētos, lai mums vienmēr būtu šāda laba sadarbība starp parlamentu un padomi. Sirsnieks, paldies, un tagad došu jums vārdu. Grazie mille, signor Presidente. Grazie mille. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamais vice priekšsēdētāji. Cienījamais priekšsēdētāji. Īsi pirms Itālijas prezidentūras beigām es eh, priecājos, kā man ir iespēja runāt komitejas priekšā, lai sniegtu uh, bilanci par Itālijas padomus prezidentūru tirniecības politikā. Vispirms es vēlos īsi runāt par uh, likumdošanas priekšlikumiem. Regulu priekšlikumi raugoties uz uh, tirniecības instrumentiem un uh, par tā saucamajiem uh, savstarpējās instrumentiem. Itālijas prezidentūra šeit intensīvi ir uh, aktīvi strādājuši, lai panākt vienošanos padomē, tiepaši attiecībā par modernizāciju, tirzniecības eh, politiskajiem atsacības instrumentiem. Par to vēlos teikt, ka šī procedūra tika uzsākta no komisijas puses un Eiropas eh, Savienībā radīt instrumentus, lai varētu aizsargāties tirdzniecības politikā pret trešajām valstīm. Tika radītas, ir paredzēts radīt vienādus uh, pamatnoteikumus. Varbūt, ka šīm valstīm ir efektīvāki tie, tie instrumenti, it īpaši, lai aizkavētu negodīgus e, procesus no trešo valstu puses. Eiros parlaments un padomi ir centušies panākt rezultātu, un mēs vēlamies atgādināt, ka šeit, protams, ir arī parlamenta loma, kā līdz likumdevēja loma jāņem vērā pamatoties no komisijas projekta, un šajā pusgadā mēs mēģinājām šajā likumdošanas eh, jautājumā ņemt vērā dažādas viedokļus padomē un tos eh, izlīdzināt kompromisu garā, lai tik ņemtas vērā dažādi arī valstu intereses. Mēs esam veikuši daudz darba, lielus centienus, lai vismaz dialogu ar parlamentu uzsāktu, bet padome nevarēja pagaidām vēl pārvarēt iekšējās atšķirības. 31. novembrī mēs padomē konstatējām, ka situācija ir šāda un tik secināts, ka mums ir vēl jānogaida, kā beigsies iekšējās pārdomu procesa dalībvalstīs un lai šādā veidā mēģinātu nākotnē satuvināt pozīcijas. Tālāk par IPI starptautisko iepirkuma instrumentu. Tur ir arī atbalsts eh, komisijas eh, projektam, esam to izteikuši un esam strādājuši kopā ar dalībvalstīm un ar komisiju. Un vēl neesam virzījuši uz priekšu, esam panākuši tikai tehniskus skaidrojumus, tādēļ esam nedaudz vīlušies par rezultātiem. Mēs zinām, ka tas ir, eh, būtu ļoti svarīgi Eiropas uzņēmumiem piedalīties konkursos arī trešajās valstīs, bet eh, tie pārāk bieži vēl tiek diskriminēti arī no mūsu svarīgo tirniecības eh, partneru puses. Mums gan ir īstenošanas instruments, kas jau sniedz iespēju iepratī valstīm, ar kurām mums ir eh, vienošanās par iepirkumu, izmantot stingrākus juridiskus instrumentus, bet tas nenozīmē, uh, ka nediskriminējušie instrumenti šeit būtu pilnībā novērsti. Itālijas prezidentūra ir arī konstatējusi, ka atšķirības ar dalību valstīm turpinās. Bet uh, tas drīzāk ir saistīts ar dalību valstu noteikumiem mazāk ar Eiropas Savienības līmeni. Bet mēs domājām, ka iepirkums Eiropas Savienības līmenī vēl ir uh, jāturpina par to domāt, un mēs ceram, ka sarunas padomē turpināsies. Mūsu uzdevums eh, iepratie parlamentam un pilsoņiem ir eh, panākt eh, alternatīvu risinājumu. Un panākt ne tikai pārdomas tehniskā līmenī, bet arī iesaistīt šeit komisiju un virzīties tālāk. 21. novembra padomas sanāksmē es uzsveru, ka padomas ietvaros tika izteikti viedokļi, kas uh, parādīja, ka ir ideoloģisks lūzums. Daļa no padomes dalībniekiem to interpretēja kā protekcionismu. Itālija ne, ne, to nepastāv šādu viedokļu, jo aizstāvības instrumenti, aizsardzības instrumenti, tas nenozīmē, ka tas noteikti tiek izmantots eh, negodīgā veidā. Mums notika diskusija starp eh, dalību valstīm par pasaules tirnicības organizācijas jautājumiem, ir īpaši, jo kopš eh, pagājušā jūlija pieņemot protokolu par tirnicības atvieglojumiem, situācija nokļuva strupceļā. Bet pagājušajā nedēļā mēs eh, panācām eh, pozitīvus rezultātus. ASV un Indija vienojās par eh, izlīdzinājumu klauzulu par pārtikas produktiem un tika pieņemti trīs lēmumi. Protokols par līkuma pieņemšanu par tirdzniecības atvieglojumiem. un eh, tika noteikts, kāda būs pieeja no 2050. gada. Tas ir svarīgs eh, jautājums PTO, un ir ļoti labi, ka šeit lieta ir virzījusies uz priekšu. Vispār kā padome padarīs iespējamu, lai PTO sarunas atkal tiktu virzīts uz priekšu, pamatojas ministru konferences lēmumiem, un tas nozīmē jaunu darbu programmu ka tā var tikt eh, izstrādāta, lai noskaidrot vēl neatrisinātas jautājumas. Liela daļa no mūsu prezidentūras strādā arī pie transatlantiskās partnerības jautājumiem, un mēs eh, arī ļoti lepojamies ar to, ka mēs pirmajā uzklausīšanā vienbalsīgi panācām mandāta publiskošanu. Tas vairs nav konfidenciāls jautājums un uh, sarunu raundi tiks uh, prezentēti sabiedrība, tas izraisīs caurskatāmību, būs panāktā institucionāla satuvināšanās un pietuvināšanās pilsoņiem. Mēs par TTIP esam iznieguši dažādas dokumentus. 1. novembrī to pieņēma ārlietu padome, un tas ir signāls uz ārpusi bet arī tīpaši iepratī ASV par diviem konkrētiem aspektiem TTIP sarunās. Vispirms eh, dalībvalsts padomē pieņēma lēmumu pamatoties uz ļoti plaši tvērtu nolīgumu, lai radītu jaunas iespējas pilsoņiem, izaugsmē un eh, nodarbinātībai abās Atlantijas okeāna pusēs. Otrakārt, uh, tika parādīts arī, cik svarīgi ir paaugstināt sārskatāmību. Būs jauna komisijas komunikācijas stratēģija. Rīt 5. novembrī tas būs pārunāts eh, neformālā padomē, un eh, Itālijas prezidentūra līdz eh, savu pusgada beigām strādās pie šī jautājuma. Mēs vēlamies dialogu ar sabiedrību un pilsonisko sabiedrību. Mēs gribam skaidri parādīt, kādas priekšrocības dos eh, šīs nolīgums pilsoņiem, bet īpaši MVU. Esam centušies eh, uzklausīt eh, atsevišķu delegāciju ieteikumus, bet tomēr saglabāt pamatprincipu, ka secinājumiem par citību ir jānošķir starp cit, no citām tirnācijas politikas jautājumiem. Un mēs vēlamies dot viennozīmīgu signālu iepratī politiskajiem lēmumu pieņēmējiem ASV lai šādā veidā nākamajos mēnešos uh, saglabā dinamiku, kas pamatoties uz uh, mainītu sastāvu komisijās ir drusku nobremzējusies. Un turklāt uh, pārsniedzot mūsu prezidentūras pusgada ietvarus, mēs esam centušies darīt visu, lai sarunas ar ASV turpinātos. Mēs vēlamies, lai 2015. un 2016. gada sākumā sarunas noslēgtos, un mēs vēlamies izmantot iespēju līdz tam, uh, daudz panākt, jo pēc tam būs prezidenta vēlēšanas ASV. Ir vajadzīga radoša pieeja, lai varētu izprast, ka 2016. gadā būs jauna valdība, un tad iespējams būs arī pavisam jaunas pieejas tirniecības politiskajos jautājumos, un tas būs cits spēku samērs. Turklāt ASV ir lielāka izaugsme, turklāt eh, ir samazinājušās enerģētikas izmaksas, un ir arī citi līgumi panāk, kas jau ir pabeigti un noslēgti. Mēs domājam, ka nākošu nedēļu tikšanās reizē starp Māstrējumas eh, kundzi un ASV sarunu vadītāju Forman kungu tiks panāks progress, un kā varēs nosvērt eh, to, cik ambiciozi mērķi un kāda ir realitāte par ESDS. Pirms pāris nedēļām tas atkal bija intensīva debašu centrā, kas pamatojas uz konsultāciju procesu, ko uzsāk komisija. Vēlētos norādīt uz to, ka man šķiet, ka ir pareizi, ka parlaments intensīvi strādā pie šī jautājuma. šeit uh, ir arī konkrēti grozījumu par ISDS, kā to konkrēti veidot, bet neraugoties to visu, lūdzu padomēt par to, ka tas nozīmē svarīgs izmērs mūsu tirniecības politikā, un tam varēs būt arī tāds uh, domino efekts. Tas izraisīs vēl papildus sekas, piemēram, Kanādu un Singapūru, arī investīciju programmu ar Ķīnu. Un uh, turklāt uh, tas. Uh, varētu būt pret mūsu interesēm TTIP, piemēram, iepirkumā. Tas ir arī Lisabonas līgumā neatbilst Lisabonas līguma noteikumiem, kā ISDS noteikumi. Askārto arī vairāk nekā 500 uh, eh, divpusējos nolīgumus ar šādu šķīrieties klauzulu. Es domāju, ka nevajadzētu pieņemt neko tādu, kas būtu pret Lisabonas līgumu. Gribētu tagad nolasīt kaut ko, kas man šķiet pašam ļoti svarīgs. Tātad secinājums divpusējiem investīciju nolīgumiem ir īpaši ar attīstības un sliekšņu valstīm. Tas rada stabilu ietveru piemērotām investīcijām. Divpusējo investīciju nolīgumu būtiskais nosacījums ir, eh, lai investori tiktu juridiski aizsargāti, lai būtu godīga attieksme, lai tiktu aizkavēta negodīga pieeja, lai būtu vienādas uh, klauzulas attiecībā uz uh, iekšējiem uzņēmumiem valstu un uz ārējiem uzņēmumiem. Turklāt investoriem ir jābūt iespējai individuāli aizstāvēt savas tiesības un uh, piesakot savus uh, strīd, strīdus gadījumus starptautiskās tiesās, lai izvairītos no pārpratumiem un neskaidrībām, ko izraisītu atsevišķi dalībvalstu tiesas saskaņā ar Lisabonas līkumu divpusējās investīciju nolīkumi, kas vairāk nekā 130 valstīm ir noslēgtas. Tas būtu labs pamats, lai nodrošinātu investīcijas. Šis eh, fragments, ko tikko nolasīju, ir no Vācijas ziņojuma par tiešajām ārzemju investīcijām FTI. Protams, ka šeit ir arī zināmas pretrunas, ja mēs tagad raukāmies uz divpusēju politiku un ISDS izvirzām kā par centrālu nosacījumu, bet vienlaikus arī pasakām, ka Eiropas līmenī kaut kas tāds nevar tikt nodrošināts. 11. novembrī mēs izdarījām vispārīgos tirsniecības politikas secinājumus, kādus to pirms tam bija sagatavojis Itālijas prezidentūra, lai nodrošinātu lielāku elastīgumu ja par tie dalību valstīm un relevās signalizē šo elastīgumu. Padomes secinājums uzskata, ka tirnēsies politika ir svarīgs eh, elements izaugsmē, un tādēļ tam ir jābūt saskaņotam ar citām politiskajām jomām Eiropas Savienībā. Šeit eh, par pamatu ir ņemts, ko padome teica jūnijā par ārējo tirniecības dimensiju, par svarīgu instrumentu, lai veicinātu izaugsmu un nodarbinātību. Šis dokuments nozīmē, ka tiek eh, padome, padome aicina, raugoties uz komisiju, pārstrādāt tirnēcības politisko stratēģiju un pielāgot to jaunajai ekonomiskajai situācijai pasaulē. Mēs ceram, ka šajās pārdomās eh, tiks novērsta ideoloģiskā plaisa padomē, kas aizkavēja, ka šajā svarīgajā likumdošanas jautājumā varētu tikt panākt vienošanās. Mēs esam panākuši progresu raugoties uz brīvās tirniecības nolikumu ar Japānu. Tika strādāts pie pie tās, esmu randevu klauzulām. Un uh, tur ir panākts ievērams progress. Un, un mēs arī trīs Japānas dzelzceļu uzņēmumus esam iekļāvuši aizsardzības sarakstā, raugoties uz uh, valsts iepirkumu, un uh, drīz notiks arī, tiks pabeigtas saruna rauns ar Japānu. Tas ir ļoti svarīgi, lai virzītu uz priekšu sarunas ar šo svarīgo ekonomisko un politisko partneri. Vēlētos uh, atgādināt arī par eh, sarunām ar Birmu, par ārējas tirniecības jautājumiem. Mjānmu, un ir vēl arī citi jautājumi jāatrisina, piemēram, izcelsmes nosacījumi, geogrāfiskās norādes un eh, noteikumi valsts uzņēmumiem. To vajadzētu noskaidrot eh, sarunu noslēguma fāzē un padome uzmanīgi sekos līdzi attīstībai. Autonomās preferences prezidentūrai ir izdevies ir panākt vienošanos ar iebildēm, ko vajadzētu vēl apstiprināt arī INTA komitejai, tad arī varētu Moldovai piešķirt autonomās preferences. Un es vēl skaidri gribu teikt, ka Itālijas prezidentūra ir mēģinājusi izstrādāt eh, svarīgus regulas projektus, par Rietumu Balkāniem. Komisija iesaka pagarināt eh, preferences pasākumus un eh, turklāt eh, no 2009. gada regulas ņemt vērā šos noteikumus. Tagad par Ekvadoru sarunas par eh, Ekvadoras iestāšanos brīvās tirniecības nolīkumā kopā ar Peru un Kolumbiju. Šis eh, process ir eh, pabeigts 2014 un, un 585 šķērsvieta ir komisijas dokuments, un uh, tur uh, tiek nodrošināts, ka visas uh, preces no šīs valsts, kas tiek uh, importētas no Ekvadoras, uh, lai būtu būt spēkā nosacījumi noteikumi, uzņēmumi no Eiropas Savienības un Ekvadoras no tā būs labumu. Ja regulu varēs ātri pieņemt, tad tas uh, atstās pozitīvu ietekmi, un šeit izvirzās jautājums uh, par grozījumiem, ko jūs esat iesnieguši. Politiskas klauzulas, preferenču pārtraukšana, vai tas ir dereģētais vai īstenošanas tiesība akts, tas ir jautājums un ar arī juridiskā dienesta atzinumu mēs esam pieprasījuši. Turklāt mums ir izdevies arī virziet uz priekšu ar trim reģionālajām grupām par uh, tirzniecības uh, nosacījumiem Dienvidu Āfrikā un Rietumā Āfrikā, un to mēs esam noslēguši. Tie ir īpaši ekonomiskās eh, sadarbības partneri, uh, mums ir izdevies panākt reģionālo izlīdzinājumu ar dažādām Afrikas daļām. Tas attiecas it īpaši uz valstīm, kuram nav piekļuvi jūrai, un tas ir ļoti svarīgi maziem lauksaimniekiem. Turklāt eh, var nodrošināt preferences sarunas, lai viņu preces varētu nokļūt Eiropas Savienības tirgū. Un ar jauno tirgus piekļuvis regulu tas kļūs iespējams. Arī rekas varētu vēl mainīt uh, Um, mainīs vēl nosacījumus. Lielas paldies par šo plašo prezentāciju. Tiešām ir kļuvis skaidrs, ka jūs esat uzņēmušies ļoti aktīvu lomu padomas prezidentūra, un jūs tiešām esat apņēmušies virzīt lietas uz priekšu. Tīpaši gribu pateikties jums par jūsu pūlēm un uzsvērtās, meklējot risinājumus padomē gribētu vēl skaidri uzsvērt jūs teikto. Es tiešām nevaru saprast, kā dažas dalībvalstis šo instrumentu, kurš ir nepieciešams globālās tirzniecības ietveros, un mums ir intensīvas uh, attiecības ar daudzām lielām pasaules nācijām, un mums ir brīvās tirzniecības uh, nolīgumi, Un tieši ņemot vērā šo faktu ir ļoti svarīgi, ka mums ir tādas modernas tiesības, mums ir, eh, kas mums ļauj īstenot tirzniecības aizsardzības tiesības. Tiešām ir jādara viss, lai mums būtu tāds pamatīgs mandāts padome, lai mēs varam strauji virzieties uz priekšā. Mēs šeit parlamentā esam gatavi uh, meklēt kornomis, kompromisu modernam aizsardzības instrumentam. Tāpēc lūdzu nekļaujiet sev padomē un dažām atsevišķām dalībvalstīm sev pārliecināt par pretējo. Tagad es došu vārdu dažām institūcijām, pēc tam došu vārdu e, delegātiem. E, Gaspārī kungs, EPP, tālāk Kelī ir pieteicies EPP. Paldies. Lies paldies par ļoti visaptverošo pārskatu par prezidentūras, Itālijas prezidentūras paveikto. Un gribu teikt, ka tas viss ir ļoti labs rezultāts, jo noteiktos aspektos ir ļoti Laikam tā ir bijusi tiešām visvairāk sarežģītā prezidentūra. Un paldies par to. Labi, ka esat mēģinājuši virzīties uz priekšu šais jautājumos. Un eh, jaunās komisijas sastāvs šeit uh, ir arī jāņem vērā un jādam ir jāvirza, līdz tie varētu tiešām tikt apstiprināti un pabeigti. Tirzniecības nolīkumi atstāja milzīgu ietekmi. Un tas ir arī jūt, jūtīgs jautājums. Un tas ir jāņem vērā arī visās vispārīgās diskusijās. Viens punkts, ko gribēju pajautāt. Domāju, ka tas ir svarīgs punkts. Tas varbūt varētu uh, palīdzēt, eh, to varētu vēl noskaidrot vēl pirms prezidentūra beigusies. Tas ir attiecības ar ISDS, it īpaši konkurences ziņā. Jā, un uh, cilvēki uzskata par kaut ko ļoti sliktu, bīstamu. Bet viņiem nav tāds paties dziļas zināšanas par faktiem. Vai Itālijas prezidentūra varbūt varētu norganizēt uzklausīšanu? varbūt varētu uzaicināt ekspertus, lai parādzi, parādītu, kā tas ir darbojies pagātnē, kā tas ir lietots un kā to varētu virzīt priekš nākotnē. Mums ir tās labas struktūrālas debates, un mums vajadzētu tādas patiesas zināšanas par šo jautājumu. Un uh, šeit faktus mēs vēlētos uzzināt, būtu ļoti pateicīgs par to Itālijas prezidentūrai, kas ir ļoti veiksmīgi strādājusi. Lies paldies, lies paldies, un sociāldemokrātu vārdā Alesija. Lies paldies, priekšsadātāja kungs, paldies, ministra kungs. Es vēlētos pateikties par detalizēto informāciju par prezidentūras darbu, un man būtu daži vispārīgi komentāri. Un pēc tam Jau kolēģi varēs vēl detalizētāk izteikties, bet es gribētu sākt ar kādu saturisku jautājumu, domāju tieši par tirzniecības politiku, un proti jautājums, kā tirzniecības nolīguma stāšanās spēkā mēs varam pātrināt? Tika runāts par šiem tirsniecības nolīgumiem. Dažas frakcijas norādīja, ka būtu nepieciešams pēc iespējas drīzāk panākt to, lai šie nolīgumi stātos spēkā, jo pašreizies process ir pārāk lēns. Līdz nolīguma stāšanās spēkā brīdim parasti paiet 2-3 gadi, un tas ir pārāk ilgs laiks, ņemot vērā dinamiku, uh, kāda ir globālajā tirzniecības politikā. Mūsu uzņēmumiem tas rada problēmas, jo mūsu uzņēmumi vēlas tiesisko drošību, viņiem grib skaidrību par to, kādas ir viņu tiesības un iespējas. Un runājot par citiem aspektiem, gribu šeit uzsvērt caurskatāmību. Mēs augsti vērtējam to, ka Itālijas prezidentūra ir daudz jau darījusi, lai izklāstītu mandātu un komisijas paziņojumu no pagājušās nedēļas, bet mums ir nepieciešams pa vēl papildus darbs un pūles. R sarunu dokumentu uh, izklāstīšana uh, norāda pie tā, ka mums ir caurskatāmība praksē. Parlamentam ir jābūt ar tādu profilātisku uh, lomu. Mums ir zināmā mērā jāspēlē savu lomu arī pie TTIP un citiem nolīgumiem. Un padomē vajadzētu parūpēties par to, lai līdzās parlamentam, lai pilsoņi pastiprināti tiktu iesaistīti procesā un noslēguma pārdomas. Tas attiecās uz konkrētu jautājumu. Kādas varētu būt prioritātes, kuras varētu iekļaut jaunajā paziņojumā? kur, pateicoties Itālijas prezidentūrai, komisāri arī vakar pagājušajā nedēļā pieteica, kādas prioritātes vajadzētu šeit iekļaut. Jo tur tiek izlēmta nākotnes tirdzniecības politika. Abatīkums. Äh, Man nav mandāts, tad uh, äh, Marikija. Thank you. Chair, thank you, Minister. Paldies priekšsēdē, paldies ministru kungam par um, centieniem un par ziņojumu. Mēs ļoti daudz dzirdējām no jūsu prezidentūras par atbalstu tētipi, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi labi. Vienlaiks uh, nesenās padomas, nesenie padomas secinājumi par tētipi bija diezgan uh, aptuveni, un es domāju, ka nav vēlmes uh, iesaistīties no padomas puses. Uh, uzsākt šādus iesaistīto pušu dialogus un proaktīvi uzsākt publiskās debatas, lai nodrošinātu to, ka viss tiek pienācīgi iekļauts. Mēs esam saņēmuši uh, simtiem tūkstošiem e-pastu tik dienas, un uh, tas liecina, ka mēs nevaram rīkoties vieni paši, mums ir jāpraugās arī uz to, kas notiek reģionos, dažās nozerēs. Uh, un jārisina problēmas arī vietējā un nacionālā līmenī. Es priecājos par to, ka sarunu vešanas mandāts ir publisks, bet vienlaikus tam bija nepieciešams ļoti daudz laika, un mums ir jārod atbild uz jautājumu, kāds ir labākais veids, kā virzīties uz priekšu, lai nodrošinātu atklātību, bet arī uh, Eh, lai eh, tik tiešām eh, iesaistītās puses justos iesaistīt šajā procesā. Man būtu jautājums, vai ir kādi konkrēti plāni, vai jūs arī turpmāk apņēmīgi rīkosieties, lai strādātu pie tēti padomē, un kas ir nepieciešams, lai pārliecinātu dalībvalstu valdību par to, ka šis ir nopietnas jautājums. Uh, un ka mums ir jāvirzās šajās debatēs uz priekšu, lai mēs iegūtu labāku informāciju. Mēs šobrīd vēl nepieņemam galu lēmumu, bet redzam, ka uh, pārāk lielu uzmanību uh, pievēršam dažiem jautājumiem un, un citiem jautājumiem savukārt nepievēršam nekādu uzmanību. Es domāju, ka tam būtu jābūt līdzsvarā. Vēl viens jautājums. Paraugoties uz padomas nesenajiem secinājumiem, Tiek runāts par eksportu, tas tā ir joma, kas man ārkārtīgi interesē, jo Eiropas Savienībai būtu e, jābūt vadošai lomai, tā skaitā iekļaujot cilvēktiesību jautājumus un jāstrādā pie neregulētiem eksportiem, jo īpaši, kas attiecas uz uh, invazīvām tehnoloģijām. Es zinu, ka daļai šis jautājums ir ticis risināts, bet es domāju, ka arī Eiropas Savienībā ir jāuzņemas vairāk līderu loma. Un, kā jūs prāt, šī lieta varētu pavirzīties uz priekšu padomē? Mēs no Eiropas parlamenta puses uh, vēlētos, lai tas virzās priekš, bet arī padoms uh, eh, atbalsts būtu vērtīgs. Paldies! Paldies, Goe, lūdzu! Neviens nav tādā gadījumā Janīka Zaļo vārdā. Paldies, ministra kungs! Es eh, vēlējos runāt par tirzniecības aizsardzības instrumentiem. Eiropa joprojām a, eh, a, eh, ļauj ķīniešiem strādāt pie a, saules paneļiem un iegūt savu tirgus daļu, un tas iznīcina daudzus uzņēmumus Eiropā, jo īpaši Itālijā un Eiropai būtu jāspēj sevi aizstāvēt. Otrs jautājums, jūs runājat par publisko iepirkumu un to, cik grūti ir panākt vienošanos par savstarpējību. Es, protams, atbalstu šo savstarpējības principu, bet ja e, mums ir jābalstās uz Eiropas Savienības e, pamatiem, kas nozīmē tirgus atvēršanu, tad man šķiet, ka tā ir kļūda. Šobrīd, kad dalībvalstīm ir tik maz uh, publiskā finansējuma avotu publiskiem iepirkumam, tāpat kā ASV un citās mūsu uh, tirsniecības partneru valstīs, ir jākļūst par instrumentu, kas palīdz mūsu ekonomiskajai attīstībai. Un es domāju, ka šī uh, tirgus atvēršana, kas tiek uztvērta pat par sevi saprotama, ir kļūda. Runājot par uh, transatlantisko nolīgumu. Ministra kungs, pēdējo reizi, kad jūs vino, vien, eh, viesojāties šeit, pēdējo reizi jūs runājāt, ka ir nepieciešams mandāts, kas būtu ierobežotāks, kas būtu saskaņā ar jaunu stratēģiju, bet gal galā, kad mēs iepazīstamies ar 21. Eh, novembra uh, dokumentiem, mēs secinām, ka nekas nav mainījies. Katrā ziņā padoms komunikē. Um, nav nekas mainījies attiecībā uz šo līgumu. Un es vēlētos zināt, kā jums gal galā ir veicies strādājot pie mandāta par, transatlantisko, par transatlantisko nolīgumu. Un tālāk par iesdējas. Ekonomiskā, uh, sociālā, demokrātiskā situācija Eiropā uh, nav tik laba, uh, lai mēs uh, varētu uh, dažkārt pieļaut šādas kļūdas. Eiropa ir centusies ieviest vairāk regulējumu finanšu uh, tirgos un ISDS. Tas nav tikai komunikācijas jautājums. Vācu uh, mazie un vidēji uzņēmumi ir pauduši savus iebildumus pret šo principu, vairāk nacionālajie parlamenti to ir teikuši. Uh, Un kāpēc investīcija aizsargāšana vienlaikus notiek tikai un vienīgi ar vienu mehānismu palīdzību, proti ar šo ISDS? Man tomēr patiktos nopietnas eh, politiskās debates par, eh, par eh, to, kā tas ietekmēs visus līmeņus, un mēs nevaram uzskatīt tikai un vienīgi, ka tas ir komunikācijas jautājums un ka mēs nepienācīgi izskaidrojam, par ko ir runa. Paldies! Paldies! Tagad uh, Vārds jums. Grazie mille, Pārto. Liels paldies. Tagad eh, vēlētos gribētu pateikties visiem par paustajiem komentāriem. Jūs teicāt, ka es esmu ļoti plaši informācijas sniedzis. Es ceru, ka neesmu jūs pārāk garlaikos. Es domāju, ka varētu sākt ar to, ka grupēšu jautājumus. Piekrītu, mums ir nepieciešama sanāksme parlamentam ar komisijai kopā. Varbūt ne tikai viena sanāksme, jo ir ļoti svarīgi nopietni izrunāt visus šos jautājumus par, piemēram, ISTS. Un mums vajadzētu arī rūpīgi palasīt mandātu. Tur ir teikts, ka vai nu iestēs klausulu nekādā ziņā dalībvalstīm eh, neatņem iespēju eh, īstenot savas tiesības un veidot savus eh, publiskos pakalpojumus. Tas ir tiešām droši. Un es gribētu atbildēt vēl sekojošo. Uh, taču pašreizējā situācija ir tāda, ka mm, vairāk dalībvalsts ir pret šo ISTS klauzulu un daudzas Eiropas valsts to savukārt izmanto un mm, bieži vien tieši tirzniecībā ar citām Eiropas mm, valstīm. ISTS klausulai ir jābūt saistītai ar TT, TTIP un tā ir diezgan gara formulēta un tā jāpiemēro bez kaitējumiem un diskriminācijas. Šajos gadījumos ISTS klauzula būtu jāizmanto, nevajadzētu izmantot citās gadījumos. No vācu ESTS ziņojuma es um, nolasīju jums jau iepriekš. Mums tiešām vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs saglabājam nacionālās ESTS klausulas, kuras ir daudz restriktīvākas un pat. Un nevajadzētu atteikties no tādas struktūrētas Eiropas ESTS klauzulas. Kā? Tālāk jautājums, kā mums pātrināt jau eh, tās vienošanās, par kurām jau esam eh, pieņēmuši lēmumu. Es domāju, ka šajā gadījumā ir tā, ka Eiropai ir jāgaida 7-8 mēnešu uz tulkojumu. Tas ir diezgan absurdi. Līdz ar to mēs zaudējam daudzas darījuma iespējas, tīpaši mazie un vidēji uzņēmumi ir skarti. Mēs savas prezidentūras laikā vairs nevarēsim šo jautājumu daudz pavirzītas priekš, bet nākošā prezidentūra gan varētu tam pievērsties un padomāt par to, kā, kā rīkoties ar tulkojumu. Varbūt mums uh, nevajadzētu pilnīgi visās valodās tulkot, bet, tās, bet tajās, kuras ir tiesiski saistošas. Mēs atbalstīsim šo jautājumu arī turpmāk, arī rīt darba grupā. Un es pateicos komisārs kundzei par viņas atbalstu par TTIP, par to, ka nepieciešama lielāka caurskatāmība. Mums vajadzētu padomāt arī par to, kā šo transparents caurskatāmības procesu varētu paplašināt. Mums tālāk jādomā arī par prioritātēm. Gribētu paust savu viedokli. šeit mums ir tāda liela komerciāla politiska spēle. Un mums ir šie kolektīvie nolīgumi, kuri, kuru skaits ir pieaudzis, un īpaši domājot par BRIK valstīm. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs esam atzinuši šīm pieļāvuši, ka šīs valstis nelīdzsvarot attīstās, un tagad ir attīstīsies tāda vidusklasa, kur tāpat patērē daudz un tā cenšas sev aizsargāt ar visai labiem instrumentiem. Un mums ir ir nelīdzsvarot pašreiz instrumenti, kuri neļauj pārvarēt izniecības šķēršļus, kuri nav atvērti, un līdz ar to rodas tādas aizmugures durtiņas. Un tāpēc mums ir jāved sarunas ar šīm valstīm, arī ar ASV par TTIP. Šīs valsts pašlaik sastāv 60% no globālā ienākuma, un um, mēs gribētu, lai šī spēle globalizācijā būtu līdzsvarot. Tāpēc mēs gribētu izdarīt spiedienu uz BRIK valstīm un citām valstīm, kuras pašlaik nerīkojas līdzsvarot, lai turpmākajā globalizācijas fāzē varētu sasniegt labāku līdzsvaru. Jo pirmajā fāzē Nelīdzsvarotā globalizācija sarādus, ir radījusi liels problēmas tieši vidusklasē. Un vecā retorika par uh, multilaterālismu būtu jāatstāja tagad malā. Mums vajadzētu daudz aktīvāk iestāties par Eiropas interesēm. Un par uh, publisko debatu un caurskatāmību. Uh, secinājumu saistībā ar TTIP. Es domāju, ka secinājumi ļoti skaidri norādījuši uz to, ka mums pēc iespējas nepieciešams sasniegt rezultātu noslēgumu, un mums ir jāievēro mandāts. Turklāt mums nekad nevajadzētu norādīt uz to, ka kaut kādā veidā vajadzētu mandātu mainīt jo pašreizajā brīdī tas tad norādīja to, ka mēs, ka mums jāpārtrauc sarunas ar ASV, un to nu gan mēs nevaram atļauties. Pašreizajā situācijā ir tā, ka pasaules politiskie un komerciālie draudi pieaug. Tāpēc uzskat, ka mums nepieciešama plašāka tirgus piekļuva, tīpaši mūsu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Varbūt šos secinājumus vajadzēja formulēt skaidrāk, bet, nu, tā bija tā eh, vienprātība, ko mēs savā starpā spējam sasniegt. Padomē ir daudzas eh, nostājas, bet padomu teica arī to, ka mums pēc iespējas ātrāk jārīkojas vēl pastāvošā mandāta ietveros. Protams, domājot par caurskatāmību, šeit var, varētu darīt vēl ko vairāk, un varu jums piekrist, ka Tas ir dalībvalstu uzdevums. Mēs parlamentā par to runājam ar, arī Itālijā mēs diskutējam parlamentā un citur, bet mazliet esmu dažreiz vīlies, ka visi runā par šo caurskatāmību, bet neviens tā īsti nemaz nav iepazinies ar publisko mandātu. Piemēram, GMO ģenētiski modificētie organismi, tie nemaz nav iekļaut darba kārtībā. Un tāpat ir citi jautājumi, kur arī netiek iekļauti. Ja mēs tagad esam radījuši šo paplašināto caurskatāmību, tad vajadzētu mums to arī kārtīgi izmantot. Un noslēgumā par publisko iepirkumu un saules paneļiem. Mēs esam lūguši pasākumus pret uh, negodīgo Ķīnas konkurenci. Un mēs esam uzlikuši arī plašus uh, pasākums reaģējot uz to. Un tagad es vēl gribētu teikt, ka pastāv arī ideoloģiska problēma, jo puse no padomas uzskata, ka katra reakcija, pat uz negodīgu rīcību, tiek vērtēta kā protekcionisms. Tas bija gan IPEC gadījumā, gan citos gadījumos. Un tāds ir arī ar uh, solāriem paneļiem, bet nu tāda ir situācija. Diskusijās mums par to arī ir jārunā. Parlamentā mēs gribam par to runāt, bet padomē no kuras nāk delegāti, daļai šis jautājums tiek bloķēts. Tālāk par uh, publisko iepirkumu. Mēs nevaram novērsties no šiem piedāvājumiem no trešajām valstīm. Mūsu, tre, mūsu uzņēmumi taču arī darbojās trešajās valstīs. Tik uzdot ļoti daudz jautājumu, varbūt es savu laiku jau esmu mazliet pārsniedzis, atvainojos. FTD, because... Atvainojos FDD, jo pirmajā kārtā uh, eh, Bagini kundze. Paldies. Signor Presidente, signor Vice. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs... Cienījamais viceministra kungs, es uh, uzmanīgi sekoju līdzi padomus prezidentūras darbam. Es domāju, ka Itālijas prezidentūrai tādā veidā bija ļoti svarīga iespēja noteikt eh, padomju darbu kārtību Es domāju, ka jūs nesat izmantojuši patiesībā šo iespēju pilnībā. Jūs īstenībā neko īsti nesat varējuši panākt. Tas attiecas gan uz uh, tirnesies politiskajiem aizsardzības instrumentiem. Tur jums vajadzēja radīt lielāko tiesisko paļāvību mūsu uzņēmumiem, lai veicinātu izaugsmu. Tas attiecas arī uz publisko iepirkumu, it īpaši tas attiecas uz uh, tādiem nolikumiem kā TTIP Ministra kungs, jūs runājāt par uh, sarunu mandāta paplašanāšanu. Jūs esat uh, panākuši, ka tika tas publiskots, bet ir uh, šis sarunu mandāts sen jau bija piekļuvu dabūjamas pa neoficiāliem avotiem, tā kā līdz ar to tas nav nekāds liels panākums. Mums vajadzētu izmantot arī izdevību, lai komisija patiešām kaut ko darītu, lai tiktu uh, aizsargāts zīmols, ražots. Tas būtu svarīgs eh, daudziem ražotājiem. Gadiem ilgi viņi to lūdz, lai tas tiktu panākts, un es domāju, ka tur jums tiešām būtu bijusi laba iespēja kaut ko panākt. Mēs patiešām uz to bijām paļāvušies. Paldies! Tas jā, um... jā paldies, Jut. Uh, thank you very much for your, um... Paldies, ministra kungs, Paldies par pārskatu. Viens jautājums ir šie par konfliktu minerāliem. Te tas būs arī uzklausīšana. Un uh, šis uh, projekts TTIP, tur tiek uh, prasīts, lai tas tiktu apstādināts, atsaukts. Un es domāju, tas tāds interesants jautājums. Tas ir uh, pamatjautājums, kādā veidā mēs varam izmantot uh, savu ārlietu tirsniecības politiku, lai aizstāvētu cilvēku tie, uh, eh, tiesības. Es domāju, ka lielākā daļa no izteikumiem prasa saistošus pasākumus, nevis brīvprātīgus pasākumus. Mums bija ļoti liels debats parlamentā, mums būs uzklausīšana šo priekšpusdienu. Un kādas debats ir padomē kā jūs saskatāt šo mērķi par saistošiem instrumentiem, ne tikai uz kalnrūpniecības uzņēmumiem, bet arī ar piegādes ķēdi un tam līdzīgiem. Es gribētu par šo jūsu viedokli uzzināt. Jā, Jā, paldies. Es arī gribētu īsi par uh, ISDS runāt. It īpaši par uh, privātajiem uh, šķīrietiesiem, kas tur iespējams. Es uzskatu, ka tas tieskai valstī ir ļoti apšaubams variants. Vienāks es domāju, ka ISDS aizstāvji, it īpaši ar Kanādu vai ASV, tas viņu ārp, ļoti pārspīlētē nozīme. Kas īstenībā materiāli notiek, ja tas nav? Vai tad būs mazāk investīciju? Vai līdz šim tas bija milzīgs šķērslis? Investīcijas darbībām abās pusēs, Atlantijas okeāna pusēs, mums šodien jau ir ļoti liela sasaiste gan ar ASV, gan ar Kanādu un investoriem, kuriem es piekrītu, ka nevar tad teikt tā, ka. Kā nacionālie divpusējie ISDS nolīgumi ir uh, saprātīgi, bet varbūt, ka būtu piemērot Eiropas Savienībā teica, ka šīs norunas faktiski ir norunas, kas nāk no 20. gadsimta, kad pasaules ekonomika nebūtu vēl nebija tik savstarpēji saistīta. Un ja mēs tagad uh, raugāmies pozitīvi nākotnē un kaut ko panākt, tad mums vajadzētu par tiesiski tīru, korektu, starptautisko tiesu judikātūru vajadzētu cīnīties. Es domāju, vai mēs tiešām varēsim strādāt ar šo ļoti apšaubamu ISDS noliekumu arī turpmāk. Sazīnikungs. Paldies, ministra kungs. Jā. Jūs esat ilgi plānojuši jau savu pašnāvību. Jā, es jau negribu to vainu jums uzlikt, tas ir tādēļ, ka tādi ir noteikumi. Uh, tāda ekonomikas sistēma, tā ir eh, tāda, ka citi ir inteliģentāki un sev aizstāv, bet mums neizdodas savus zīmolus aizstāvēt, piemēram, pret Krieviju un sankcijas eh, pret Krieviju, to visu veiksmīgi norganizēt, piemēram, tiešniecības aizsardzības instrumenti. Jūs teicāt, ka citi aug ātri, palielinās, panāk savas intereses, bet Eiropā, Eiropā ir saistītas rokas. Kaut arī gan jūs, gan es ļoti vēlētos un gribētu. Tas ir tādēļ tā, ka preces tiek ražotas kaut kur citur, un Eiropā tās tiek uh, tikai pirktas. Mums tikai atliek samierināties ar situāciju. Jā, kā parādīt uh, eh, pasaulē, mēs parādām pasaulē, ka Eiropa ir bez varas, bez spēka. Es negribu pakļauties, bet uh, Mēs, eh, ne jau tādēļ, ka būtu ļauni nodomi, ne jau Eiropas parlamenta dēļ, vai tādēļ, ka Eiropa upurētu intereses citu labā. Jā, liels paldies, ka jūs šo proporciju esat mēģinājuši pabiedīt pozitīvākā virzienā. Priekšsēdētāja kungs, kad es tikko kā jautāju ECR teikt savu viedokli, eh, tas bija tā, tā drusku apjūtas. Protams, ka zinu, kā ECR domā un gribu to šeit arī iesaistīt. Es uzskatu, ka ziņojums no padomus prezidents puses ir ļoti konstruktīvs un man ir tāda sajūta, ka mēs eh, šajā jomā varam labi strādāt nākotnē. Es pastāstīšu, ko domā ECR. Jūs zināt, kā ECR TTIP saskata vairāk iespējas nekā riskus. Katra brīvā tirniecības noliekums ir saistīts ar konkurences eh, pieauguma. Protams, ka būs arī zaudējumi, ir iespējas un riski. Vajadzētu izmantot eh, pēc iespējas iespējas, un tur vajadzētu atbilstošu politiku, un tur vajadzētu arī ļoti pašapzinieku ķerties pie lietas. Un, ja tā tie darīs, tad mēs būsim uzvarētāji. Ja pie mēs, piemēram, paraugāmies uz divpusējām attiecībām starp Vāciju un Ameriku, tad uh, Vācijā ir milzīgs eh, eksporta pārpalikums attiecībā pret ASV, tas arī attiecas uz citām valstīm, ja jūs raugāties uz tām. Tagad īsi par šķirieties nolikumu. Protams, tas ir jautājums par tiesisku valsti vai investīciju drošību. To nevajag saskatīt kā pretiniekus. Ir tā, ka, ja mums ir tiesiska valsts, tad arī investīcija drošība. Tā vajadzētu skatīties. Un es domāju, ka tas, ko jūs teicāt, Cienījamies padomus priekšsēdētā kungs, tas bija pilnīgi pareizi, ka mums vajadzētu koncentrēties uz punktiem, šķirieties jautājumus, kas patiešām ir centrālie. Būtiskais TTIP nav tik ļoti ir brīvā tirzniecība, bet investīciju vieta, kur tiek investēts. Eiropā. Tas ir svarīgi. Un tas būtu interesanti, ja mēs piedāvāt lielāku juridisko drošību, tīpaši tiem investoriem, kas vēlas pie mums investēt jo tās ir lielas summas, kas tiek investētas, un tad var, protams, arī iepratīt trešajā pasaulē, aizstāvēties vai pret Dienvidu Austrumu Āziju, es atvainojos, ka es vēl izmantoju šo jēdzienu. Ja, mē, ja mums tas izdosies, tad, ja mums neizdosies to panākt, tad pasaules tirzniecība pārvietosies uz citiem reģioniem, tādēļ svarīgi, lai jūs panāktu mērķis. Man ir jautājums, jūs vairāk kārt savā ziņojumā runājāt par ideoloģiskām atšķirībām Jūs eh, runājat pat par ideoloģisko plaisu. Vai jūs varētu kaut ko vairāk pastāstīt par šo ideoloģisko plaisu detalizēti, pateikt, kuras valstis tur ir pieskaitāmas, kas ir šīs ideoloģiskās atšķirības. Paldies! Un noslēgumā Odiku. Gracias, eh, prezidente. Bueno, también... Paldies, priekšsēdētē. Es vēlos eh, arī pievienoties vislabēlējumiem Itālijas prezidentūras pārstāvjiem un apsveikt ar paveikto darbu. Man ir jautājums. Viens attiecas to, kā var modernizēt tirnedzības aizsardzības instrumentus. Un um, pastāstiet mums, cik jums ir uh, sarežģīti konkurēt ar citām valstīm, kur ir tāda uh, prakse, kas ierobežo tirzniecību. Otrkārt, man šķiet, ka nav pietiekama nozīme Latīņamerikai tirzniecības politikā ar Eiropas Savienību. Un treškārt, esmu nobažījusies raugoties uz Ķīnas stratēģiju starptautiskā tirzniecībā. kur netiek uh, īsti noslēgti patiesi nolīgumi, kas ņemt vērā arī Eiropas Savienības intereses. Eh, eh, Paldies. Jā, pavisam īsi. Un pēc tam es vēlētos pievērsties arī ideoloģiskajai plaisai. Mēs tātad vēlējāmies izvairīties no birokrātijas. Kompromisu nebija iespējams panākt. Mēs darījām visu iespējamo, un es arī pavisam skaidri pateicu, ka kompromisu neizdevās panākt tāpēc, ka puse dalībvalstu uzskata, ka tirzniecības aizsardzības eh, instrumentu pieņemšana ir protekcionistisks pasākums. Jā, es piekrītu uh, jūs teiktiem, tā tik tiešām būtu pašnāvība Eiropas Savienības politikai. Uh, bet uh, instrumenti var mums palīdzēt arī atvērt partneru tirgus, un tas, protams, ir dziļi ideoloģisks jautājums. Bet Man šķiet, ka mums ir pienācīgi jāizvērtē visi jautājumi, kas ar to ir saistīti, jo pretējā gadījumā mēs ejam ar pieru sienā. Prezidentūrai nav jāiet ārpus uh, savām pilnvarām, kompromiss nebija iespējams, tāpēc arī mēs teicām, lūk, mums ir strateģisks, komis, eh, strateģisks dokuments, un balstoties uz to ir jādomā par uh, turpmāko stratēģiju. Bet es nepiekrītu jūs teiktajam, ka um, mums ir vajadzīga tikai un vienīga stratēģija. Mūsu stratēģija ir atkarīga arī no piekļuvas tirguma. Jā, mums ir jācenšas sevi aizsargāt, bet ja mums nav uh, politikas, kas palīdz piekļūt tirgumu, tad um, nekas nevar izdoties. Tā tad nevajadzētu ieslēgt ekstrēmismus. Uh, nevajadzētu nodarboties ar pašnāvību, bet mums vajadzētu sevi aizsargāt. Un mēs nevaram domāt, ka vienīgais uh, veids, kā sevi aizsargāt, ir uh, uzcelt tādu kā mūri. Consiglio commercio Il made in è una cosa fondamentale, io feci all'epoca la battaglia ero in Confindustria, c'era... Zīmols, tas ir, tam ir būtiska nozīme. Es toreiz arī darba devēja konfederācijā teicu, un tur vēl Itālijas prezidentūra ir eh, īs pirms eh, procesa pabeigšanas, un es šos eh, centienus šajā jomā turpināšu. Tagad par Latīņu Ameriku, Ķīnu un investīcijām. Latīņa Amerika, Merkosurs tie atveras Argentīna, to mums faktiski vajadzētu aizmirst. Brazīlija pieņēma arvien vairāk uh, netarifa tirniecības barjeras. Mums vajadzētu paraudzīties ar tādām valstīm kā Kolumbiju, Meksiku, Centrālu Ameriku un uh, tām valstīm, kas pieņem noteikumus, tām strādāt un nevis uh, ar citām valstīm, kaut ko mēģināt uzspies, kas to nevēlas. Un šeit mēs varētu panākt kritisko masu. Un eh, tā ir tāda ofensīva stratēģija no rietum puses. Tālāk par Ķīnu. Iepratī Ķīnai mums vajadzētu rīkoties eh, izmantojot eh, investīciju līkumus, bet Ķīnā ir bijuši vairāk jauninājumi. Mums ir PTO secinājumi, uh, kur Ķīna tomēr atšķiras no citām briku valstīm un izturas pozitīvi. Pekinas konference parādīja, ka tim ir panāks pozitīvs rezultāts arī attiecībā uz tehnoloģiju ražojumiem, un eh, Ķīna vairs nevēlas iet pa konfrontāciju ceļu. Uh, attiecībā pret citām brīku Ķīna mēģina sev parādīt pozitīvā, bet ja mēs tagad uh, neturēsimies kopā, jo ļoti daudzos gadījumos uh, um, Eiropa tomēr pauž vienot nostāju, piemēram, panelī par uh, solārajām ierīcēm. Rīt būs arī runa par nākamo jautājumu, par uh, atbildīgām iestādēm. Eiropas komisija uh, Mm, vai dalību valstis, un vai tam ir jābūt obligāti vai brīvprātīgi. Es domāju, ka tirzniecības politika, protams, prasa arī noteiktu atbildību, bet mums tomēr jāraukās, lai notiekam būtu tādi, kā mūsu uzņēmumiem patiešām būtu labāka situācija un nevis kaut kas kaitētu viņiem. Tādēļ mēs vēlētos brīvprātīgu pieeju. Jā, paldies ministra kungam, paldies, ka atnācāt pie mums, un uh, par to, ka cīnāties par progresu tirzniecības politikā. Mēs paliksim kontaktos un vislabāko jums! sí, sí, sí, es verdad que sí. Es que yo me he ido, me he ido con la duda, digo, no puede ser voto final. Sorry. Ya tenemos. ah, muy bien. Pues después está uno. So, liebe Kollegen, Kollegen, dann Dargie kolēģi un kolēģis, tādā gadījumā mēs tagad pievērsime, pievērsīsimies balsošanai. 16. punkts vispirms. tarifu sarunas saistībā ar Ekvadoru. Vakar jau mēs par to runājām, tarifu režīms, tātad vakar jau mēs par to runājām. Tātad par to varētu balsot. Vispirms mums ir kompromisa e, grozījums viens, kur piedāvā goe, kurš par. Kurš pret? Atturas. Drošības pēc es to gribētu pārbaudīt. Elektroniski. Atveram balsojumu. Beidzam balsot. Tā tad ir ļoti skaidrs noraidījums. Tālāk mēs nonākam pie 20. grozījuma, kurš pār pret atturas noraidīts. 21. pirmā daļa, kur par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 22. grozījums par pret atturas noraidīts. 8. par pret atturas noraidīts. 9. grozījums par pret atturas noraidīts. 10. grozījums par pret pret atturas noraidīts. Tālāk apsvērum punkti. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Tālāk 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. grozījums, pirmā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim to, elektroniskais balsojums, sākam balsot, beidzam. Rezultāts ir tāds, kā norādīts, otrā daļa par pret, atturas, noraidīts. 16. grozījums par, pret, noraid, atturas, noraidīts. Tālāk elektroniskais, elektroniskais balsojums par komisijas priekšlikumu. Sākam balsot. mums ir viens EPP delegāts par daudz. Labi, beidzam balsot. Tātad 34 balsis ir, tātad ir pieņemts. Tālāk mēs balsosim par leģislatīvo um, rezolūciju. Tagad beidzam balsot. Rezultāts ir tāds 35 balsis pār. Līdz ar to mums ir vēl viena papildus atturēšanās. Līdz ar to komisijas priekšlikums ir pieņemts un mēs varam pieņemt, ka Ekvadora vēl vairs netiks skatīt. Tālāk, 17. punkts. Helmuts. Um, would... Paldies priekšsētājiem. Es piedāvātu uzsākt nekavējoties uh, diskusijas ar padomu par jautājumiem, kas ir tagad uz uh, galda. Ja jūs, protams, tam piekrītat. Priekšsēdētāji kungs, mēs nedrīkstam tūlīt pat uzsākt šī jautājuma skatīšanu, jo mums nav, mums nevajag tagad nemaz sākt šādas sarunas, jo komisijas priekšlikums jau ir pieņemts un Strasbūrā ple, plenāra sesijā pēc iespējas ātrāk tiks pieņemts lēmums. Ja tiks šāds kungs, kunga priekšlikumu pieņemt, tad, eh, nu, tad es domāju, Helmut kungs, jā, komisijas priekšlikums ir nemainīts, un es arī domāju, ka nav nekādas nepieciešamības vēl par kaut ko te runāt un spriest. Mēs joprojām nezinām, kāda ir eh, padomas nostāja, un tas nozīmē, ja mums ir cits rezultāts, tad mums ir atkal tā pati situācija, tāpēc es domāju, mums vispirms ir jānoskaidro, kāda ir padomas nostāja. So, uh... Nu, tad ir pilnīgi skaidrs, ja no padomes nāks kāds grozījums, tad mums pēc iespējas drīzāk būs jāsasauc īpaša sēde un jāpieņem lēmums, bet pašlaik neredzu nekādas uh, pazīmes, ka padoma kaut ko grib mainīt un kaut ko grozīt. Uh, Vai mums ir šeit padomas pārstāvis klāt? Jā, jā, jā, tev bija. Šķiet, ka kāds te bija. Bet. So, I don't... Eh, bet eh, es no viņiem nesagaidu nekādus grozījumus ir jāsaprot skaidri, ja tik tiešām būs grozījumi, tad mums ir jārēģē, bet šobrīd nav nekāda norāža par to, ka būs kāda grozījuma. Labi, mēs tagad ejam tālāk, 17. punkts. Tirzniecības eh, preferences Moldovas republikai. Šeit mums ir septītais grozījums, Lepenkundzes grozījums, kurš par? pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk mēs nonākam pie grozītā vai negrozītā komisijas priekšlikumu par atvainojiet. Tas būs elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 jā balsis, 2 balsis atturās. Un tālāk par leģislatīvo situāciju arī elektroniski balsojam, sākam balsojumu. Beidzam balsot. Arī šeit 34 jā, 4 pret un 3 atturas. Apsveicu ziņotāju. Tālāk mēs nonākam pie darba kārtības 18. punkta. Pār rezolūcijas priekšlikumu. Attiecībā uz Filipīnām. Jūs zināt, ka mums ir iespēja izteikties kritiski par delģēto aktu un pieteikt iebildi un rezolūcija. To pieļauj. Mums šeit ir divi grozījumi, kurus, par kuriem mēs vispirms balsosim. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad mēs kopumā balsosim par rezolūciju elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Mums vēl jāpieskait viena papildus balss, un tāpēc 12 pār, 26 pret un 3 atturās. Līdz ar to rezolūcija ir noraidīta. Tas nozīmē, ka komisija neiesniegs uh, rezolūciju un pastāv iespēja 40 delegātiem ja vienai politiskajai grupai šo um, jautājumu iekļaut plenārsesijā. Tālāk mēs nonākam pie 19. punkta. Tirg, tirgus piekļuvis regula attiecībā uz Keniju. Mums šeit ir tikai viens balsojums, to mēs darīsim elektroniskā ceļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār, 2 pret un 1 atturās. Līdz ar to mūsu balsojumu kārta ir beigusies. Paldies visiem! Tagad būs divu minūšu neliels pārtraukums, lai mēs varētu pavisam īsi sagatavoties turpmākiem darbam. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie. Ja, kolēģi un kolēģi, lūdzu, atkal ieņemiet vietas. Okay, thanks a lot. Okay. Jā, liebe kolēģi. Cienījamas kolēģis un kolēģi, dāmas un kungi. Mēs tagad esam tikuši pie darba kārtas punktu 20. Tā ir uzklausīšana par tirniecību ar derīgajiem izrakteņiem, kas iegūti konfliktus kārtās un augsta riska zonās. Vēlos sirsnīgi sveikt jūs visus uzklausīšanā, kas ir ļoti būtiska, jo Tas ir jautājums par šo likumdošanu, kas mūs jau ilgāku laiku nodarbina. Jūs visi zināt, ka tieši, kad mēs esam atbildīgi pret Eiropas vērtiem, mēs vēlamies arī nodrošināt, ka tās izēvielas, kuras mēs izmantojam dažādos produktos, tiek iegūta tādā veidā, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības. Un mēs zinām diskusijas pār šo Dodd Franka likumdošanu ASV, kuriem ir tāds pats mērķis, ir īpaši lielo ezeru un Kongo republika, Demokrātiskā republikā, par to, kas tur notiek, tur raudzīties. Tātad ir pienācis tiešām laiks Eiropas Savienības iniciatīvai, tādēļ mēs ļoti atbalstam to, ka komisija ir izvirzījusi priekšlikumu, kuru mēs kopā pārunāsim uzklausīšanas gaitā. Un uh, būs iespēja šeit uh, diskutēt par dažādiem aspektiem. Pirms es došu vārdu Vinklerkungam, mūsu referentam. Vēlos sveikt viesus un ekspertus no dažādām jomām un priecājos, ka mēs uh, saņemsim ierosmi no dažādiem pārstāvjiem. Mums ir laiks līdz pusvieniem. Tas nozīmē, ka mēs visi, mums visiem vajadzētu censties pēc iespējas īsāk izteikties kodolīgāk, un es lūgtu arī ekspertus pieturēties pie astoņu minūšu runas laika. Un tad būs arī iespēja diskutēt. Mm. Un eh, mēs, protams, būtu labi, ja jūs varētu ierunāt runas laiku, lai tas viss neizvēr, neizvērstos plašumā. Tas pietiktu, kā eh, ievads došu vārdu tagad mūsu referentam Vinklerkungam. Liels paldies priekšsētājiem, cienījamie kolēģi, cienījamie viesi. Vispirms es vēlētos teikt uh, dažas pateicības vārdus sekretariātam un uh, personālam, kas organizēja šo uzklausīšanu, kas es esmu pārliecināts dos uh, beig, uh, būs ļoti auglīgi. Un paldies arī politiskajām grupām un ēnu referentiem par to, ka jūs uh, piedalījāties šajā procesā, kad mēs vedām sarunas un sagatavojām visbeidzot kopīgi nostāju par uh, Uh, ekspertu paneļu sastāvu. To ekspertu, kurus uzaicinājām šodien. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā, ka šis parlaments jau ir pieņēmis rezolūciju un nostāju par konfliktu izrakteņiem. Un komisija ir atsaukusies uz mūsu aicinājumu un, un nosūtīja savu komunikē un uh, nu, piedāvāja savu regulējumu šajā jomā. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir ļoti atbildīgi jāraugās uz šo jautājumu un um, nostāja ir pavisam skaidra. Ir jācenšas uh, apvērst šo tendenci, kas palīdz ar izrakteņiem uh, finansēt konfliktus. Uh, Un kā to darīt, tas būs skaidrs turpmāko nedēļu laikā, kad strādāsim pie likumdošanas procesa. Es domāju, ka labākais, ko es tagad varētu darīt, e, būtu atstāt vairāk laika ekspertiem, un es ar prieku uh, ieklausīšos viņu teiktajā. Paldies! Lielas paldies Vinklēra kungam! Un tagad sāksim pirmo ekspertu paneļu diskusiju tiks runāts par uh, kontekstu, kādā komisija nāk klajā ar savu regulatīvo priekšlikumu, un vispirms vārds Taileram uh, Gilārdam, kas ir padomnieks OECD, OECD investīciju nodaļā šajā jomā. Paldies! Paldies priekšsēdētājai! Man ir prieks uzstāties šajā uzklausīšanā Eiropas parlamenta tirsniecības komitejā un runāt par konfliktu izrakteņiem. Tātad es esmu Tailārs eh, Gilārds un es esmu uh, juridiskais padomdevējs un esmu atbildīgais eh, par šo jautājumu OECD. Šodien es runāšu par mūsu galveno instrumentu, kas uh, risina šo jautājumu. Tas ir uh, Uh, rīcības kodeks, ko OECD ir sagatavojis un kā tas attiecas uz uh, regulējumu priekšlikumu. OECD ir strādājis kopā ar partnervalstīm, rūpniecības pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību kopš 2009. gada, lai uzņēmumi rīkotos atbildīgi un lai um, izrakteņu iegūšana palīdzētu radīt darba vietas un stabilitāti, nevis konfliktus. Un, uh, Šīs vadlīnijas eh, tika sagatavotas iesaistot gan OECD valsts, gan ne OECD valsts, gan biznesa apriņu pārstāvis, piegādes ķēdes pārstāvis, pilsonisko sabiedrību, gan vietējo, gan arī starptautisko un ekspertus. Es vēlos uzsvērt to, ka tas tik tiešām bija process, kas bija balstīts uz konsensus un mēs iesaistījām gan nozars pārstāvis, gan OECD, gan arī Āfrikas valstu valdības. Kādi tad soļi uzņēmumiem būtu jāīsteno, lai panāktu cilvēktiesību ievērošanu un novērstu konfliktu finansēšanu ar uh, izrakteņiem? Vadlīnijas pieņēma 43 valstis, uh, 34 OECD valstis plus vēl 9 valstis, kā OECD rekomendācijas, un tajās bija teikts, uh, bija ieteikts uh, izmanto šīs vadlīnijas un iestrādāt tās korporatīvajā pārvaldības sistēmā. Visas uh, šis te uh, priekšlikums ir lieliski iespēja uzņemties vadošo lomu šajā ārkārtīgi svarīgajā jautājumā. Mēs priecājamies, ka regulas priekšlikums lielā mērā ir balstīts uz rūpīgumu standārtu saskaņā uh, ar OECD valdībiem. Kas tad ir um, pienācīga rūpība? Tas nozīmē uh, saprātīga, proaktīva pieeja, uh, kuras uh, ietvaros uzņēmumi visā piegādes ķēdē izveido pārvaldības sistēmas, kas ļauj izvērtēt risku, kas atbalsta arī auditus un publiski ziņo. Par to galvenokārt ir runa. OECD vadlīnija ietvaros, tas nozīmē piecus praktiskus soļus. Tagad es vēlētos runāt par vadlīņu aptvērumu. OECD vadlīnijas attiecas uz uzņēmumu visā uh, izrakteņu uh, piegādes ķēdē, tātad sākot no ieguvas uh, līdz pat patērētājiem. Tās ir ieguvas, kausētavas, pārstrādes uzņēmumi un tā tālāk un tā joprojām. Visi uzņēmumi šajā piegādes ķēdē, viņiem ir jāievēro cilvēktiesības, bet tas, kā viņi uzņem šo atbildību, at, ir atkarīgs no tā, kurā uh, ķēdes posmā uh, šis uzņēmums darbojas. Tā, piemēram, OECD vadlīnijās uh, ir papildus uh, rūpības pasākumi, teiksim, augšupējot no uh, um, ieguvis līdz kausētavajai un atsevišķus uh, ieteikumus tiem spēlētājiem, kas šajā um, piegādes ķēdē iesaistās vēlāk, tātad līdz pat patērētājiem. To nošķirt ir ārkārtīgi svarīgi, jo spēlētājiem ir atsevišķi, uh, atšķirīgi veidi, kā viņi var ietekmēt šo procesu un arī atšķirīgas iespējas izsekot izrakteņu uh, eh, izcelsmēji. Tātad tas viss saistīts ar transportu, ieguvu un tā tālāk. Un tā, protams, nu, viņi var arī kvalitatīvi izvērtēt, kur pretī lejupējot pa šo ķēdi eh, tiek sagaidīts no tā, lai būtu ziņas par to, no kādas kausētāvas eh, šie materiāli ir iegūti, tad, lai varētu pilnībā izsakot līdz pat ieguvēm. Tālāk, kas attiec uz auditiem, eh, tiek paredzēts, ka ir jāpārs, um, jākontrolē ir kausētāvas un rafinērijas, un, jo runa ir par 94% um, ražojumu attiecībā uz uh, tantālu, volfram un um, zeltu. Mēs zinām, ka regulas priekšlikumā runa ir par metālu un minerāliem, kas ir ierobežoti, jebkādas eh, papildus eh, prasības, um, kas ir paredzētas eh, attiecībā uz kausētavām un pārstādes uzņēmumiem būtu dublēšanās, un tas patiesībā izjauktu līdzsvaru starp uh, tiem spēlētājiem, kas šajā ķēdē ir augšupējot un lejupējot. Uh, Eiropas Savienība varētu paredzēt pasākums, lai nodrošinātu to, ka visu uzņēmumu piegādes ķēdē, kas izmanto uh, minerālus no konfliktu zonām, vismaz ziņot par to, izmantojot uh, labās gribas um, principu, un to varētu darīt, izmantojot jau esošos mehānismus, un regulas priekšlikumā varētu tikai vēl precizēt, kāda veida ziņošana ir nepieciešama šīs direktīvas ietvaros. Vadlīnijas attiecas arī uz visiem izrakteņiem, eh, kas nāk no šiem konfliktu zonām visā pasaulē. Vadlīnijās ir paredzēts, ka uzņēmumi rīkosies godprātīgi, uh, jo runa ir par risku, par risku finansēt bruņotu konfliktu, var, konfliktu vardarbīgu konfliktu un arī uh, um, cilvēktiesību pārkāpums. Taču te ir paredzēts vadlīnijas attiecībā uz alvu, tantālu, fofram un zeltu. Tātad mums ir daļa uh, vadlīnija, kas ir vispārējais, ar vispārēju ietvaru un standārtiem. Uh, attiecībā uz riska izvērtēšanu, un tad tālāk mums ir specifiskas rekomendācijas, kas attiecas uz šiem minētajiem uh, eh, izraktaņiem, kā jau es aprakstīju. Regulas priekšlikumā ir paredzēts tikai eh, certifikācija attiecībā uz eh, alvu, tantālu, volfram un zeltu. Un galvenā uzmanība tiek um, pievērsta galvenokārt šiem minētajiem izraktaņiem, bet uzņēmumi ir jārīkojas godprātīgi arī strādāt jebkuru citu izraktēnu, kas nāk no šīm konfliktu zonām, izmantojot tos soļus, kas ir paredzēti vadlīnijās. Proti, ir nepieciešama papildus uh, auditēšana, jeb certificēšana um, šajā te regulējumā. Tas ir jāizvērtē no uh, tehniskā viedokļa un vajadzību viedokļa un uh, OECD arī varētu palīdzēt piedalīties šādās diskusijās, bet uzņēmumi var godprātīgi ziņot arī par darbu ar citiem izrakteņiem. Tātad mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt e, investīcijas minerālu ieguvē konfliktu zonās, lai, noska, lai paredzētu skaidras procedūras un princips, kas ir izstrādāti visos, visās Āfrikas valstīs Tas ļautu veicināt izaugsmu, radīt um, ieņēmumus, uh, uzlabot dzīves līmeni un panākt attīstību. Mēs vēlamies konstruktīvu pieeju, un nozars pārstāvji, no nu, nozars pārstāvjiem tiek sagaidīts, ka viņi progresēs pakāpeniski, lai pamazām mainīt savu lēmumu pieņemšanas procedūru. Tātad, ja jūs paraugaties vadlīnijās, tad ir pavisam skaidri pateikts, ka ir jāizvairās no embargo, ir nepieciešami uh, atbildīgi ražotāji. OECD nesagaida, ka rezultāti būs simtprocentīgi, uh, jo uh, godprātība mm, nav iespējams nodrošināt simtprocentīgā veidā, bet runa ir par centieniem, lai uh, uzlabotu procedūru. Uh, kopumā laika gaitā. Un tāpēc, zinām, fleksibilitāte ir nepieciešama, jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo mazie un vidējie uzņēmumi arī var uh, rīkoties saskaņā ar uh, godprātības principu. Uzņēmumiem ir jāizmanto uh, daudzpucējās uh, uh, iniciatīvas, tas ir paredzēts vadlīnija ietvaros, lai palielinātu efektivitāti un sistēmas uh, efektivitāti. Diemžēl manā rīcībā nav tik daudz laika. Šo principu atbalsta arī citas organizācijas. Un mums ir plaša īstenošanas programma, kuru finansē Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir galvenais donors mūsu programmai, kurā mēs paredzam apmācīšanu, kapacitātes palielināšanu, un es ar prieku ieklausīšos diskusijās. Lielas paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies! Nākamais eksperts ir mm, Kongiem Alazikungs no Kongo Demokrātiskās republikas, no Dienvidu Kivo pilsoniskās sabiedrības. Viņš ir pilsoniskās sabiedrības prezidents šajā reģionā. Lūdzu, vārds jums! Cienījamais priekšsēdētāji, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Mm, es vēlētos uzstāties šā bundestautas eh, vārdā un arī kivu vārdā, kas man ir devusi iespēju jūs iepazīstināt ar uh, to, kā mēs varētu uh, cīnīties pret bruņotiem konfliktiem manā valstī. Tiesa, Eiropas Savienība ļoti daudz palīdz uh, Kongo Demokrātiskajai republikai savā um, rekonstrukcijas procesā, un, bet mēs esam pārliecināti arī ka kamēr svarīgi jautājumi, kas ir saistīti ar konfliktu izraktiņiem, negūs risinājumu, tie centieni, kas tiek īstenot no Eiropas Savienības puses, um, nepanāks pienāci, pie, pietiekam rezultātu. Un runa, protams, ir par nelikumīgu uh, e, izrakteņu ieguvi, kas veicina šos konfliktus. Uh, pašreizējais konteksts uz vietas ir sekojošs. Vispirms tiek uh, tiek īstenot cilvēktiesību pārkāpumi, eksploatējot šos izrakteņus, un uh, to galvenokārt uh, dara uh, militāri personas. Tā, viņas ir iesaistīts vairākos līmeņos. Vispirms tās tā ir armija, tālāk ir bruņotas grupas, kas ir īpašnieki un kas, izdara, kas īsteno savu ietekmi iegūs vietās ap šīm um, izrakteņu iegūs vietām Kongo Demokrātiskajā republikā un Šabundā, piemēram, ir jauna zelta eksploatācijas, jeb ieguvis uh, eh, sistēma par katru uh, ierīci ir jāmaksā bruņotajām grupām uh, 2 miljoni dolāru. Arī um, armija ir līdzinātāja tieši tāpat kā uh, policija, un viņi cenšas vienoties, uh, tātad panākt vienošanās starp uh, ieguvējiem un bruņotiem grupējumiem. Un viens no neseniem uh, gadījumiem, Kunu Mining Group uzņēmums, uh, kuru vada ķīnieši un francūži, 11. augustā šajā gadā šis uzņēmums saņēma no parastās armijas Šabundas reģionā atļauju uh, parakstīt uh, līgumu ar bruņotu uh, milicijas spēku uh, pārstāvjiem. Eh, šo grupējumu eh, kontrolē Aleksandrs Mamami. Un, protams, ka Eiropas Savienība var veicināt mieru Kongo Demokrātiskajā republikā, jo vienmēr ir neatrisināts šis jautājums par eh, konfliktu izretiņiem, kas noteikti finansē bruņots konflikts, ja tāda notiek uz vietas. Ir izriktiņi, kas tiek iegūti Šabunda un Fizī reģionā lielākā daļa, eh, lielāko daļu ieguvis kontrolē bruņot grupējumi, un tālāk eh, šie izrekteņi tiek certificēti un eksportēti, eh, un eksportēti tādējādi, ka tie izvairās no šo vadlīniju ievērošanas, vadlīniju, kuras ir sagatavojis OECD. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi paredzēt skaidrus uh, noteikumus un ir nepieciešams rast risinājumu. Ir arī uh, civiliedzīvotāji, kas ir spieti, pā, spiesti pārcelties uz, uz dzīvi citviet, jo uh, ir nepieciešams atstāt vietu šiem bruņotajām grupējumiem, kas kontrolē iegūs vietas, un tas notiek regulāri. Tāpēc ir nopietni jārisina, jārisina šis jautājums no Eiropas Savienības puses. Tas ir jādara Eiropas parlamentam, lai mūsu iedzīvotāji vispēcot varētu uh, iegūt cerību dzīvot miera apstākļos. Šabundā ir jauna eksp, uh, zelta ieguves uh, sistēma ar šīm te tā dēvētajām draga mašīnām. Šī ieguve tiek aplikta ar nodokļiem un tas eh, ik pēc trim dienām novad pie konflikta starp bruņotiem grupējumiem, kas vēlas iegūt pār kontroli pār ieguvas vietām. Ir palielinājies ar, arī ar aids inficēto skaits. Pirms tam uh, aids inficēto skaits bija apmēram 10%, un tagad šabundā uh, runa ir par 13%. Tātad pirms tam bija 2% un pēc tam 13%. Tāpēc ir jāpievērš uh, eh, nopietnu uzmanību šim jautājumam. Ir arī Doda Franka likumdošana. Ir tikusi īstenot kampaņu pret šo likumdošanu, jo tika apgalvots, ka tādējādi tiek zaudēts darba vietas, ka tiek uzlikts embargo. Uh, bet mēs uzskatām, ka šis amerikāņu likums ir radījis pozitīvus, uh, pozitīvu efektu, jo pirmo reizi Kongo uh, valsts uh, vadība ir konstatējusi, ka tik tiešām militāri personas, bruņot grupējiem un uh, civil personas ir iesaistīts uh, izrakteņu ieguvē. Runa ir par uh, Kivu reģionu jo īpaši. Un pēc eh, šīs te valdības iesaistīšanās mēs pamanījām arī pozitīvu efektu, un pilsoniskā sabiedrība šobrīd iesaistās. Tā ir iespēja arī ziņot eh, par to, kāda ir situācijas uz vietas. Arī uh, regulārajā armijā ir izveidota īpaša vienība, kam, kam ir jāstrādā pie šo uh, iegūs vietu asinizācijas, un uh, tāpat tiek domāts par kooperatīvu izveidi. Mēs uzskatām, ka, ka mums ir jāinformē pilnīgi visi, gan uzņēmumi, gan citas iesaistītās puses, lai mēs varētu pielikt punktu šai nelegālai izrakteņu ieguvēji, kas finansē konfliktu grupas. Eiropas Savienība var noteikti rīkoties tāpat kā ASV un uzlabot par šo likumdošanu Mēs aicinām jūs nostiprināt komisijas likumdošanas priekšlikumu, lai tas būtu efektīvs eh, un ļaut cīnīties pret izrakteņu iegūlu, lai finansētu konfliktus. Pirmais punkts ir nepieciešams no partneru valdībām saņemt uh, Eh, informāciju par eh, tiesisko eh, tiesvedību, kas ir uzsākta pret pārkāpējiem. Gadījumos, kad ir iesaistīti bruņotie grupējumi un arī regulā armija, ir nepieciešams no uzņēmumiem panākt to, ka viņam vērā un uzņem savu atbildību, lai nepalikt nesodīti pārkāpumi. Manā rīcībā ir šis dokuments, varbūt, ja jūs vēlētos saņemt detalizētāku informāciju, es esmu gatavs to sniegt pēc šīs uzklausīšanas. Paldies! Liels paldies! Tagad eh, faktiski vajadzētu dot vārdu Kasindi kungam, bet viņš eh, tādēļ, ka viņam eh, neizdevās atceļot, viņš nav ieradies, bet viņa uzstāšanās ir rakstiskā veidā pieejami, ieteiktu jums to izlasiet. Līdz ar to mēs eh, esam eh, šeit runājuši par eh, starptautisko kontekstu, un jūs dzirdējāt aprakstu par to visu. Tagad vajadzētu atbāz jautājumu, ko nozīmē ieviešana, likumdošanas ieviešana dažādām iesaistēm pusēm. Vispirms es vēlos dot vārdu ģenerāldirektoram no Eirometo Gijam Tirāna kungam, lai viņš pastāstītu par jautājumu no ieviešanas viedokļa. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Inti sekretariātam par to, ka jūs norganizējat šo iespēju apmainīties ar uh, viedokļiem. Daži vārds vēlētos pastāstīt uh, par to, kāda ir mūsu situācija mūsu sektorā Eiropā. Tas ir eh, mūsu sektorā ir iesaistīti apmēram 500 tūkstoši darbinieku. Daudz svarīgāk ir, ka šis sektors iesaista jautājums par eh, ilgspējīgu darbu. Mēs uzskatām svarīgu izaugsmu Eiropā un uh, mēs raugāmies uz Eiropas sabiedrības nākotni un kas tā ir vajadzīgs, un arvien vairāk būs vajadzīgi metāli, kas eh, palīdzēs eh, attīstīt atjaunojamās enerģijas avotus, eh, ilgspējīgu ražošanu. Mēs ir svarīgi atzīst, ka šādu metālu ražošana Eiropā, mm, tas ir noteikti ļoti augstā kvalitātes līmenī. Vides enerģētika. competitiveness dimension of this industry and Šis piedāvātais noregulējums, noregulējums tāds, kā tas šobrīd ir uz galda, piedāvā vairākas neskaidrības, un tas noteikti var ietekmēt arī negatīvi konkurētspēju Eiropā. Un es, protams, pilnībā piekrītu šīm bažām, un mums ir jācenšas panākt lielāku atklātību, um, tirgo, um, tirgojot šādu veidu izrakteņus, bet bez šābām cilvēktiesība, aizsardzība un uh, galvenais risinājums šajā jomā ir prioritāte, bet ikviena ar tirsniecību saistīta aktivitāte šajā reģionā ir jāpaskat plašākā uh, kontekstā, ņemot vērā ārlietu politiku, mēs saprotam, ka e, šajā te priekšlikumā ir domāts tikai un vienīgi par tirzniecības dinamiku e, un netiek domāts par attīstības iniciatīvām, un mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi iekļaut arī šo elementu pragmatiskā veidā, lai nodrošinātu, ka situācija tik tiešām uzlabojas uz vietas. Uh, jo eh, šie te eh, konkrētie pasākumi ir nepieciešami, lai uzlabotu situācijas vietas. Mēs nevēlamies birokrātisku sistēmu, mēs nevēlamies tādu sistēmu, eh, mēs vēlamies konkrētus risinājumus problēmām, kas nu pat jau tika uzskaitītas nozarē mēs esam pilnībā apņēmības pilni īstenot visu to, kas nepieciešams, lai sasniegu, mērķus, ne tikai to, kas ir paredzēts Dodu Franka likumdošanas ietvaros, kas jau rod virkni konkrētu risinājumu šim jautājumam, bet ja, ja tiek uzsāktas brīvprātīgas iniciatīvas, lai um, attiecīgi piegādes ķēdes spēlētāji uzņemto savu atbildību, un ja tiek paredzēts arī audita programmas, kas uh, uzrāda labus rezultātus šobrīd, tad tas viss ir apsveicami. Alvas eh, nozarei ir eh, savu iniciatīva, tāpat arī elektronikas eh, nozarei ir sava iniciatīva, kas ļauj spēlētiem uzņemties atbildību, tāpat arī zelta nozarei un arī Wolfram industrijai ir līdzīga programma. Tātad visi šie kausētāji Eiropā uh, uz kuriem attiec šīs aktivitātes. Un man jāsaka arī ne tikai Eiropas eh, kausētavs, bet arī kausētavs citviet, citos reģionos eh, pasaulē. ASV, piemēram, Dienvid eh, Amerikā, Austrālijā. Tātad tā ir pasaules mēroga sistēma, kas ir spēkā un kas veiksmīgi darbojas. Vēlos vien iepazīstināt jūs ar dažiem pierādījumiem tam, ka šī darbība tik tiešām ir veiksmīga. Alvas, alvas sektors <clears throat> no 2010. gada līdz eh, mūsdienām ir ievērojami izdevies eh, izmainīt piegādes tendences alvai, kas nāk no konflikta reģioniem Āfrikā. 2010. gadā jūs redzat, ka tie ir gandrīz simtprocenti piegādes, kas nāca no nu, tā dēvētajiem netīrajiem resursiem. Un ar šādas te brīvprātīgās programmas uh, īstenošanu mums ir izdevies samazināt šo piegāžu apjomu. Jāsaka, ka uh, ir bijušas tādas kā melnās abas, kas ir tikušas identificētas, un šobrīd mums ir izdevies panākt tādus rezultātus, ka uh, gandrīz 99%, lai neteiktu 100%, eh, piegāži ir tīras, ne tikai Eiropā, bet pasaulē. Tāpēc es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi balstīties uz tiem iegūmiem un uh, eh, pievienoto vērtību, kāda ir šādai sistēmai. Un kopā ar uh, daudza franka uh, likumdošanu šīs sistēmas ir uh, kā tāds uh, rosinātājs, kas iesaista visu piegādes ķēdi un kas uh, ļauj strādāt pie vairākām attīstības programmām, un tas pavisam konkrēti uz vietas sev ir pierādījis. Es pieminēju mūsu uh, nozars situāciju. Mūsu nozars pārstāvi uh, pērk un pārdod visā pasaulē, tāpēc uh, konkurētspējas uzturēšana Eiropas Savienībā, protams, ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienībai un arī rūpniecības pārstāvjiem, un to nav iespējams paveikt, ja mēs neņemam vērā vairākas uh, bažas. Vispirms, uh, tad, ka ir nepieciešama vienāda eh, spēles noteikuma visiem. Šie pasākumi ir jāizteno pasaules mērogā. Ja mēs atrisinām problēmu tikai Eiropas Savienībā un ASV, kā piemēram šo daudz franku likumdošanu, mēs tikai margināli kaut ko ietekmēsim. Um, tikai daži skaitļi, eh, kas izriet no uh, šīs te analīzes, tikai 5% no kopējiem uh, kausētājiem pasaulē darbojas Eiropā. Tātad jūsu sistēma uh, atrisināt tikai 5% no problēmas. Turklāt vēl ir nepieciešams apsvērt arī to, ka, ja jūs neiesaistat visu piegādes ķēdi un ja jūs uh, nu, nerodat veidu, kā motivēt piegādes ķēdes spēlētājus iegādāties materiālus no certificētiem kausētājiem, eh, ir risks, ka viņi to varētu iegādāties no netīriem resursiem, no Ķīnas, no uh, citiem reģioniem, kur šādas nesertificētas operācijas joprojām uh, palīdz uh, piegādāt produkciju tirgū. Tātad ir nepieciešams certificēt importu un ir jāsaprot, ka ja netiks domāts par to, tad tiks apdraudēta Eiropas komisijas eh, priekšlikuma mērķi, uh, kas, es vēlos vēlreiz atgādināt, eh, mēs tiem pilnīgā, pilnībā piekrītam, jo tas var palīdzēt uzlabot situācijas vietas. Mums ir virkni vairāku rekomendāciju, eh, ar kurām esam iepazīstinājuši dažādi iestāžu pārstāvis, un galvenās bažas ir par eh, atklātības un skaidrības trūkumu sistēmā. Kā gan ir iespējams ieviest šādu sistēmu, kas nav skaidra? Jo tādējādi mēs radīsim situāciju, kur vairs nav vēlmes investēt Eiropā. Mm, galvenais elements, lai uzlabotu skaidrību sistēmā, tā ir mūsu prioritāte. Kā piemēram, sekundārie um, jāmateriāli tiek izslēgti no regulas um, aptvēruma, un jānorāda, jānodrošina tas, ka galvenie kriteriji ir jau saskaņā ar to, kas jau ir spēkā un praksi, kur attīstījuši nozars pārstāvi. Es domāju, ka viens no veidiem, kā to darīt, ir uh, um, nodrošināt savstarpēju atzīšanu ar jau esošo sistēmu uz vietas, ieskaitot šīs te OECD rekomendācijas un ASV Dodd Franka likumdošanu un uh, brīvprātīgās iniciatīvas. Ir vēl kāds elements, kas nodrošina uh, vienot spēles noteikumus vienotajā tirgu, un viens, kā mēs varētu to panākt, un kā mēs varētu novērst tādu kā kakofoniju, būtu izveidot vienotu Eiropas uh, iestādi, kas kontrolētu atbilstību likumdošanai. Tālāk mēs valētu, varētu uh, sniegt papildus skaidrošanu, uh, skaidrojumu par trešo valstu auditiem un visbeidzot runāt par to, uh, vai šis priekšlikums uh, ir saskaņā ar mūsu prasībām attiecībā uz konfidencialitāti. Un uh, es pateicos jums par uzmanību. Noteikti varat vērsties pie manis vai kolēģiem vēl ar jautājumiem. Paldies! Lielas paldies par šo konkrēto prezentāciju un ieteikumiem. Nākamais runātājs būs Žoans Lagārds. Viņš pārstāv Digital Europe. Lūdzu! Um... Priekšsēdētāji, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, paldies par to, ka ielūdzat mani uz uzklausīšanu. Es uh, pārstāvu digitālās Eiropas Savienību, kas pārstāv digitālās tehnoloģiju sektors ir svarīgs. Sektor, sektors, tas attiecas uz digitālo kopīgo tirgu. Un eh, šeit par mūsu prioritātēm. Tas saucamais 3TG, eh, par ko jūs jau dzirdējāt, tur ir runa par elektroniskajiem ierīcēm, tantālu, alvu, volframu, zeltu. Uh, un eh, ne tikai ASV, bet arī e Eiropas uzņēmumu, kā piemēram Eriksons un Filip strādā šajā jomā. Šeit par uzlabojumu, kas elektroniskajā rūpniecībā, tas, protams, ļoti tālu no perfektā, bet gribētu jums pastāstīt, eh, ko mēs esam sasnieguši un kādas debats pie mums notiek. Mums ir šis 3TG lietotāju sektors, un šeit ir uh, par tēlietošanas sektoru. Un šeit ir nepieciešams koncentrēties uz to, kāda veida tas tiek realizēts. Mēs esam ārkārtīgi um, daudzslāņaina globāla piekārtas ķēde. Tur ir vairākas ķēdes un tur ir uh, līdz desmit tūkstošiem uzņēmumu iesaistīti. Produkti, ko mēs ražojam, aptver tūkstošiem komponentu Šeit runa par piekārtāšanu, par uh, savstarpēji saistētiem uzņēmumiem uh, un uh, patērētājiem, kam uzņēmumi uh, pēc tiek piedā, uh, piekādātas. Un uh, šeit mēs raugoties uz šiem izaicinājumiem, mēs esam piedalījušies arī no konflikta brīva izrakteņu iniciatīvā, un īpaši tur runa par CFS iniciatīvu, lai izvairītos no tā, ka konflikta izrakteņi nonāktu pie kādas ķēdē, un mēs vēlamies eh, atbildīgu pieeju ar eh, augsta riska uh, apgabaliem. Mēs vēlamies to turpināt. Rafinērijas un ražotnes ir būtiskie, būtiskās ķēdes locekļi, kuros mēs varam uzsākt iniciatīvas. Tas atbilst ceturtajam solim OECD eh, vadlīnijas tieši tāpat ir Eiropas Savienības priekšlikumam. Rafinērijas un kausētavas eh, ir eh, mazākā skaitā nekā kalnrūpniecības uzņēmumi vai tirgotāji vai tie, kas vēlāk seko šai ķēdē pārdevēji. Un eh, līdz ar to šeit vajadzētu nodrošināt eh, izsakojamības ķēdi, kad šie minerāli tiek sakausēti par eh, produktiem, tad ļoti grūti konstatēt, no kurienes šie izrakteņi ir nākuši, minerāli ir nākuši. Mēs vēlamies arī turpmāk aktīvi strādāt šajos reģionos. Piemēram, Kongo Demokrātiskajā republikā mēs eh, nevēlams izvairīties no aktīvas rīcības. CFS protokols eh, pastāvīgi tiek eh, aktualizēts, lai tas būtu vairāk uz riska bāzēts. Un šeit mēs tiek uzdots jautājums panelim. Mēs uzskatām, ka rafinērijas un kausētavas varētu piedalīties, ja tiktu izdarīts spiediens no klientu puses, no patērētāja puses elektroniskas se sektors vislielākais eh, noņēmējs. Tādēļ šeit svarīga certifikācijas process, jo ļoti grūti, protams, eh, pēc tam ir eh, izsakot, no nu, kurienes izraktiņi ir nākuši, tādēļ uzņēmumu, kas strādā ar šiem produktiem, vajadzētu prasīt no kausētām referēnijām, lai tiktu izpildīts prasības un lai tiktu Eiropas Savienības uh, iniciatīva par publisko iepirkumu izpildīta tieši tāpat kā Dodu Franka likumdošanas akts. Mēs uzskatām, ka stimuli, lai Eiropas sistēma darbotos uh, Tur vajadzētu nodrošināt, lai valsts iepirkuma nosacījumi tiktu tiešām pareizi īstenoti. Tas, kas ir prasīts Eiropas Savienības vadlīnijās, atbilst arī Doda Franka likumdošanas prasībām un arī brīvprātīgām iniciatīvām. Kāda regula kļūst saistoša, tad uh, pastāv tomēr risks, ka raferēnijas vairs nevarēs efektīvi piedalīties mm, tā, kā tās līdz šim ir mm, strādājuši, kādas atbilst viņu nosacījumiem. Mēs esam izvirzījuši iniciatīvu EIC Reporting Template, un šeit ir uh, plāns uzlabot uh, piegādas ķēdi, un uh, mēs uzskatām, ka auditi un ziņošanas sistēmai vajadzētu būt saistošai, un uh, Tas varbūt kādreiz arī tomēr ļoti smagnē, un tas varētu uzlikt arī administratīvo slogu uzņēmumiem. Protams, ka kopīga pieeja vajadzēja būt uh, Un vajadzētu būt arī starptautiskai audita sistēmai, komisija vajadzētu sastādīt bāto sarakstu kopā ar OECD un arī vajadzētu ņemt vērā citas certifikācijas eh, prasības. Ja mēs vēlē, nevēlamies, lai rastos trūkumi, tad vajadzētu, lai būtu piegādes ķēdē arī uzraudzības principi, tas atbilst arī tai direktīvai, kas jau tagad pastāv, uh, par uh, informācijas atklāšanu un publiskošanu. Un vajadzēja būt tā, ka uzņēmumi paši var eh, publiskot savu informāciju pēc tiem principiem, kas tiem pašiem ir svarīgi. Tā gribētu runāt arī vēl par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tiem, protams, ir eh, svarīgi, lai šī piegādes ķēde veiksmīgi darbotos, un tad, kad viņiem ir pienākums ziņot par uh, piesardzības principu, uzraudzības principa ievērošanu. Protams, ka viņiem to ir grūti izdarīt, jo viņiem ir mazā personāla. Eiropas Savienībai runājot ar šiem lieliem piegādātāju ķēdēm, uh, šeit ir jārakās par to, kāda ir sarunas vešanas mandāts, kāda ir vara, un, protams, ka maziem vidējiem uzņēmumiem ir liel, lielāks grūtības saņemt informāciju par produktiem, kuri, saistībā ar tiem uzņēmumiem, kas ir lielāki un kuriem ir lielāka vara tirgu. Mums vajadzētu ļoti piesardzīgi raudzīties, kāda ir nosacījumi. MVU ir jāizpilda arī vadlīnijas, bet eh, var, nu, tas novest pie situācijas, ka viņi tiks izslēgti no tirgus. vajadzētu arī MVU nodrošināt finansējumu šajā TCMC iniciatīvā. Tās ietvaros, neatkarīgi no tā, vai visi izrakteņi, kas šeit ir nosakti, vai, vai viņi tomēr savā noz nozīmīgā notiksmē, tie visi ir jāņem vērā. Šeit ir jāņem vērā CFS vai atbildības kods, un attiecībās produktiem ir jābūt uh, pierādāmām. Šeit, piemēram, svarīga TICMC iniciatīva Wolframa sektorā. Ir svarīgi, lai augsta riska sektori tiktu arī precīzi definēti. Protams, mēs nevēlamies uzliekt kaut kādu sliktu zīmi vai sliktu simbolu konkrētiem reģionam, tas ir izaicinājums, bet eh, mēs mums nevajadzētu mm, šos uh, konflikts reģionus, tā sakot, stigmatizē, bet ja tas ir identificēts noteikts, tad vajadzētu sākt veidot kapacitātes un izmantot eh, diplomātskos kanālus. Tas droši vien prasīs daudz ilgu laiku, lai varētu izveidot izsakojamības iespējas. Pieeja balstās uz OECD vadlīnijām, uz divu diligence procesu šeit ir eh, runa par to, kā samazināt risku, jo, protams, to nevarēs nekad samazināt līdz nulē. Šeit ir vajadzīgi arī papildus pasākumi, piemēram, jāraugās, kā notiek publiskais iepirkums, kā tiek veidots dialogs, jāraugās, kas patiešām ir nepieciešams. Mēs to aprakstītu kā tādu ļoti steidzamu jautājumu. visām iestādēm pusēm šeit vajadzēja būt arī tehniskai diskusijai. Un daži no šiem procesiem un mehānismiem ārkārtīgi kompleksi. Mums ir jāsaprot, kas tur notiek un kā šī sistēma var tikt novērtēta. Droši vien, ka tur būs nepieciešams eh, daudz iesaistīšu pušu dialogs. Lies jums paldies par uzmanību. Lies paldies! Un eh, noslēgumā vēlētos dot vārdu Maiklam Gibam. Viņš ir eh, par konflikta resursu vadītājs no Global Witness. Global Witness. Paldies priekšsētāji. Global uh, Witness ir strādājis pie saiknes starp tirzniecību ar dabas resursiem, korupciju, cilvēktiesību pārkāpumiem un jau vairākus gadus. Mēs eh, desmitiem gadā esam strādājuši pie šiem jautājumiem. Mēs priecājamies, ka Eiropas Savienība ir uh, ķērusies pie šī jautājuma risināšanas. Mēs pateicamies komitejai par šo diskusiju organizēšanas. Es pārstāv šodien ne tikai Global Fitness, bet arī pilsoniskās sabiedrības koalīciju, kas pārstāv 60 dažādas organizācijas, tā skaitā Amnesty International un citas par spīti eh, tam, ka mēs strādājam gan Kolumbijā līdz eh, Centrāla Āfrikas Republikā, līdz Zimbabvei un tā tālāk, eh, jautājumi ir ļoti līdzīgi, proti eh, šī te izrakteņa cieši saistīta ar konfliktiem, eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, un šodien es vēlētos sākt ar eh, to, ar ko būtu jāsāk ikvienam, kas ir pavadījis zinām laiku šajās kopienās, kuras saskars ar konfliktiem. Pašreizējā situācija nav uh, dzīvot spējīga, tā nav ilgspējīga. Un mēs jau dzirdējām, ka Dienvidu Āfrikas republikā, tāpat arī Kongo demokrātiskajā republikā, tas viss novērt pie vardarbības un arī seksuālas vardarbības, bet problēma tik tiešām ir pasaules mēroga. Drīz būs otrā gadskārta, kopš Centrāla Āfrikas republikā uzsākās jauns konflikts. Uh, un ceturtā daļa iedzīvotāji ir pārvietoti no mājām, un 50% iedzīvotāji ir nepieciešama steidzama humanā palīdzība. Global Witness uh, strādā uz vietas, un tirsniecība ar albu, tantālu, volfram un zeltu uh, Um, ir uh, ienākuma avots abām konfliktā iesaistītajām pusēm, un tas tikai destabilizē situāciju. Apmēram divas tonnas zelta nelikumīgi tiek uh, um, izvestas no reģiona, un nemiernieki uh, iegūst 120 tūkstošus miljonu un um, milzīgs daudzums un apjoms dimantu ir tikuši arī nelegāli eh, iztirgoti kopš uh, vairākiem gadiem. Protams, ka šāda veida konflikts nav iespējams apturēt, pirms mēs nevēršamies uh, pret šiem uh, resursiem, ar kuriem tiek finansēta šāda vardarbība kaut kas tomēr ir mainījies, un es priecājos, ka Eiropas Savienība iesaistās risinājumu meklēšanā. Šobrīd nav šaubu uh, par to, ka starptautiski atzīta korporatīvā atbilst, at, uh, atbildība ir nepieciešama, lai uzņēmumi um, ne, ar savu darbību nepalīdzētu konfliktā iesaistītajām pusēm. Es domāju, uh, tas arī ir galvenais, par ko jādomā, kad mēs runājam par rūpību, jeb godprātību, jo eh, OECD eh, vadlīnijas ir attīstīts, ir sagatavots sadarbojoties ar eh, nozars pārstāvjiem. Protams, ka mēs nevaram ļauties lielām idejām, kas tik vienkārši ļaus atrisināt liels konfliktus, bet rūpība nav vienīgais, kas ļaus kaut ko mainīt, bet tas tomēr ļaus uh, rast labāko iespējamo risinājumu, uh, padomāt par risku, ar, uh, kur tas viss ir saistīts un ko varētu darīt, lai novērst šo risku mm, attiecīgajā vidē un kopienās. Uh, šī rūpība ir ārkārtīgi svarīgs process. Tas nozīmē, ka daudziem uzņēmumiem ir uh, katram jā, jādara kaut kas tā vislabā, lai varētu eh, rast veidu, kā sadarboties ar kopienām, kas strādā konflikta situācijās. Lai tik tiešām panāktu izmaiņas, eh, mums šķiet, ka pašreizējais priekšlikums ir jānostripina. Daudziem uzņēmumiem rūpa, rūpība un pienācīgums eh, jau ir iestrādāts viņu darba procesā. Un tie, kas nav iesaistījušies šajās brīvprātīgajās schēmās, jāsaka, tikai sept, uz 7-12% neatiec, uzņēmumu neatiec šīs Doda Franka uh, akcija uh, likums. No uzņēmumiem mēs esam dzirdējuši, ka um, uh, obligāti pasākumi noteikti mainītu situāciju. Ja pašreizējā uh, sistēma būtu obligāta, tad uzņēmumi noteikti rīkotos atklāti, ilgtspējīgi, tas ļaut viņiem runāt vienā balsī, cenšoties vērsties arī pie uh, kausētavām, arī kausētavām, kas uh, atrodas ārpus Eiropas Savienības, būtu pieejama labāka informācija, un tas palīdzētu uzlabot arī šo te rūpības procesu tieši tā, kā mēs to esam redzējuši citās nozarēs, un uzņēmumi varētu atbildīgi strādāt šajos reģionos, kur skārs konflikts, proti reģionos, kuriem investīcijas ir nepieciešams visvairāk. Mums ir jāpaplašina aptvērums, lai uh, iekļautu tajā vairāk uzņēmumu, lai Eh, Eiropas eh, Savienība būtu eh, saskaņā ar, lielā, ar prasībām tādām arī, kādas ir spēkā saskaņā ar ASV likumdošanu. Protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai iesaistītu arī mazos un vidējos uzņēmumus, bet ir Svarīgi arī atzīt, ka viņiem ir ļoti svarīga, svarīga loma um, tikojoties ar uh, dabas resursiem. Mazie un vidēji uzņēmumi, protams, to apzinās, un daudz ir pazinājuši, ka viņi nevēlas kļūt par otrā šķirs uzņēmumiem. Viņi vēlas, lai uz, uz viņiem arī attiektos likumdošana, kas ļauj īstenot ilgspējīgu uh, darbību. Tātad ir nepieciešama rūpība, tieši tāpat kā tas ir paredzēts uh, ASV likumdošanā, un jautājums ir par to, kā mēs labāk varētu atbalstīt šos uzņēmumus. Kā jūs dzirdējāt, OECD vadlīnijas ir ārkārtīgi fleksibla pieeja. OECD vadlīnijās ir runa par saprātīgiem centieniem, un ir runāts arī par informācijas, inform, informācijas apriti, kas var nodrošināt uzlabojums. Mazie un vidējie uzņēmumi, kas sadarbojas, noteikti var mainīt situāciju. Es domāju, ka tas mums arī ir jāveicina, normalizējot šo te rūpības procedūru, un lai visa veida uzņēmumiem būtu vieglāk darboties ilgspējīgi un atbildīgi saskaņā ar starptautisko atbildību un atbildību investoru un uh, klientu priekšā. Es teikšu uh, vēlreiz to, ko teicu iepriekš, kaut kas tik tiešām ir jāmaina. Uh, Protams, ka mums ir jānodrošina tas, lai pārmaiņas būtu pārmaiņas pareizajā virzienā. Mēs apsveicam to, ka komisijas priekšlikumā ir paredzēts diezgan plašs aptvērums un nevis eh, runa ir tikai un vienīgi par vienu reģionu, kas varētu uh, radīt līdzsvar trūkumu konkurences ziņā, bet ir jānodrošina, lai šī likumdošana tiktu papildināta ar politiku, kas ņem vērā arī ietekmes novērtējumu Mēs uzskatām, ka diskusijām šobrīd ir īstais laiks. Ir bijušas diskusijas par to, kā Doda Franka uh, likums uh, varētu ietekmēt procesu, bet manā rīcībā nav tik daudz uh, laika, lai to detalizētāk apspriest. Katrā ziņā var teikt, ka desmit gadu laikā, kopš strādāju pie šī jautājuma, nekad neesam pamanījuši tik daudz izmaiņu. Uh, Tas viss ir mainījis, kā uzņēmumi darbojas reģionā, kā darbojas vietējie spēlētāji, un uh, ir arī valstu iniciatīvas, kas nodrošina to, ka piegādes ķēdes kļūst uh, tīrāks. Uh, tiek pievērst uzmanība arī uh, strādājošo uh, darba apstākļiem, raktuvēs un citu vietu. Protams, tas viss vēl ir diezgan agrīnā procesā, bet mēs tomēr pamanām, ka ir mazāk tādu uh, ieguvas vietu, kurās kontroli, uh, kurās kontroli ir uh, bruņot grupējumu rokās. Mēs tik tiešām uh, ticam, ka mums ir nepieciešams vairāk rūpības. Paldies! Give... Tagad došu vārdu deputātiem, lai jūs varētu uzdot jautājumus. Kurš ir prasījis vārdu? Helmuts bija pirmais. Rēna, Judīte. Okay, Schuster. Schuster, you have Judith and Miss Begini and Emma. Okay. Ok, Helmut. Helmut, lūdzu. Paldies, Bernt. Tīpaši gribētu pateikties visiem paneļa izdalībniekiem. Uh, diskusiju ar līdzdarbniekiem, ekspertiem, jo es domāju, ka jūs ļoti skaidri pateicāt, ka šeit runa ir par ļoti daudzslāņēnu jautājumu, un tiešām ir pienācis laiks, lai mēs ieviestu noteikumus Eiropas Savienībā, lai varētu pielāgoties uh, izaicinājumiem. Šo pasākumu raida tīmeklī, un es ceru, ka ir īpaši Malasī kunga teiktais atradīs dzirdīgas ausis Eiropā. Mums vajadzētu domāt par to, ka cerams, ka varētu cilvēkiem pateikt, ka ir bijusi šāda uh, šāds referāts, un varbūt, ka cilvēki redzēs, e, kāda ir problēma situācija, kādu izaicinājumu priekšā mēs esam. Šās diskusijas mums ir bijušas, mums ir vajadzīgas saistošas normas Eiropas Savienībai, kas būtu pieskaņotas Dada Franka likumam, kā jau atsevišķie uzklausīšanas dalībnieki izteicās ir eh, jāpaplašina geogrāfisko jomu tvērums. Interesanti bija tas, ko teica OECD pārstāvis. Varbūt vajadzētu padomāt par to, vai visu piegādes ķēdi neatkarīgi no apstrādes atrašanās vietas vajadzētu iekļaut. Un šeit OECD vadlīnijas varētu ņemt kā pamatu Eiropas Savienības regulai. Nevēlos runāt pārāk gari, lai sniegtu iespēju arī kolēģiem izteikties. Ja es pareizi sapratu, digitāla Europa pārstāvi, viņš arī teica, ka visu ļoti daudz lēņēts, bet eh, man nebija skaidrs, vai viņš domā, ka uh, brīvprātīs princips būtu pietiekams, bet varbūt būtu tā, ka vajadzētu nodrošināt vienādu piekļuvu tirkumu visiem, un to visu vajadzētu veidot eh, vairāk ar saistošu raksturu. To vajadzētu iekļaut arī divpusējos noliekumos Eiropas Savienībā un uh, citām valstīm. To vajadzētu iekļaut arī TTIP noliekumā. Tur būtu interesanti paraudzīties, kāds būs savstarpējais noregulējums, arī ņemot vērā dodu franklikumu. Varbūt to vajadzētu arī PTO ietvaros vairāk iekļaut. Vajadzētu varbūt darīt tā, lai būtu tikai saistošas normas. Kas ir skaidri kontrolējamas, skaidri saprotamas, caurskatāmas, lai tas būtu cilvēku interesēs konfliktu reģionos. Paldies! Paldies! Ja jums ir konkrēts jautājums vienam no ekspertiem, tad lūdzu pieminiet to. Marija. Merci, uh, merci. Uh... Paldies, paldies visiem paneļa diskusijas dalībniekiem, kas mums ļāva uh, um, papild, gūt papildu skaidrojumu. Es vēlētos runāt plašāk par to kontekstu, kādā mums ir jāspēlē savu lomu šeit Eiropas parlamentā. Bieži vien, kad mēs runājam par konfliktiem, mēs it kā atstājam atbildību vietējās uh, vadības rokās, bet es domāju, ka mums beidzot vajadzētu noslaucīt pašiem savu durvju priekš. Un tā vietā, lai noraidītu šo eh, atbildību un noveltu to uz vietējās pārvaldes pleciem, mums būtu kaut kas jādara. Uh, Proti mēs bieži vien sakam, vai nu vietējiem e, ir jātiek ar to gadā, vai nu patērētājam. Proti, kad viņš izdara izvēli par to, vai viņš kaut ko iegādājas vai nē, viņam vajadzētu drīzāk izvēlēties godīgu tirzniecību. Un, e, tātad tā ir arī pieeja, kuru komisija ir izvēlējusies e, brīvprātīgās pieejas ietvaros, proti ļaut tirgum spēlēt šajā jomā, un tirgum ir jāpiemērojas, proti patērētājam. Proti, ja šis uzņēmums eh, nespēlē pēc noteikumiem, tad es nevēlos iegādāties no šī uzņēmuma. Tas nozīmē, ka mums lielā mērā jāpaļaujas uz tirgu, un ja mēs paraugamies uz pašreizējiem eh, brīvprātīgiem pasākumiem, jāsaka, ka tirgus nemaz nespēlē pēc noteikumiem. Uh, un tam ir nepieciešams diezgan daudz laika. Un runājot par laiku, nav runa tikai un vienīgi par konkurētspēju, runa ir par dzīvību. Un ja mēs salīdzinām uzņēmumu konkurētspēju no vienas puses un cilvēku dzīvības no otras puses, cilvēku dzīvības šajās konflikta eh, zonās, man uh, tik tiešām ir nērti, jo uh, ja runa ir par cilvēku dzīvību, un kad Global Witness pārstāvis teica, ka tik daudz cilvēku cieši no, šī, no šiem konfliktiem ne tikai Kivu reģionā, bet arī citviet, es domāju, ka mums gūstas pienākums īstenot pasākums, kas nav tirgus pasākumi, bet kas ir saistoši pasākumi. Konkrēts jautājums, kas man ir, uh, ko es vēlētos uzdot tiek teikts, ka brīvprātīgā iniciatīva ir iniciatīva, kas darbojas. Un starp citu, Eirometāla pārstāvis eh, saka, ka 100% valsts eh, uzņēmumi ir tīrie uzņēmumi. Bet kas to garantē? Vai tā ir eh, uzņēmuma pašsertifikācijas sistēma, kas to nodrošina? Un otrs jautājums, kāpēc tad ir iebildumi pret šādu te, uh, obligātu uh, pieeju. Ja jau gal galā viss nozara ir tīra, kāpēc būtu kaut kāds grūtības ieviest šādu obligātu principu? Gluži pretēji, tas nozīmē, ka būs godīga konkurence, um, jo uh, tomēr ir aizdoms par to, ka varētu uh, izveidoties negodīga konkurence, ja šie pasākumi nav obligāti. Un tālāk, ja šobrīd Mm, pieeja ir tikai un vienīgi uh, attiecinātos kausētavām Eiropā, tad runa ir tikai un vienīgi par 5%. Jā, es uzskatu, ka tad ir jāpaplašina aptverams un jātiecina tas ne tikai uz kausētavām, bet uz visiem spēlētājiem ķēdē līdz pat galpatērētājiem. Un kā tad ir argumenti, lai neietu, piemēram, līdz galam, līdz patērētēm? Mēs bieži vien runājam par lauksaimniecības un pārtiks ražošanas nozari. Bieži vien mēs Eiropā eh, runājam par to, ka eh, tātad šajā jomā mums ir izdevies ievies mehānismus, kas garantē izsakojamību līdz pat attiecīgi šķīvim. Kāpēc šādus te principus, kas ir izmantot pārtiks un lauksaimniecības rūpniecībā, mēs nevarētu attiecināt arī uz uh, metāla ieguvi, lai nodrošinātu Eiropas patērētājiem to, ka tas, ko viņi patērē, uh, nenogalina pārējos um, šīs planētas iedzīvotājus. Es domāju, ka mēs esam spējīgi nodrošināt šo izsakojumību un, um, un to darīt globālā mērogā. Paldies! Thank you. Judit, jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, tas, tas ir svarīgi um, regulējums, uh, kur ir runa arī par attīstību un par to, kā veidot uh, ilgspējīgu izrakteņu ieguvi, lai varētu strādāt nākotnē. Ja mēs raugāmies uz šo priekšlikumu, Mums pašlaik ir pieauguši pieprasījums Eiropā pēc šiem izrakteņiem, kas ir iegūti konflikta reģionos vai nestabilos reģionos. Vai kāds vēl ļoti labi šodien pateica, vai tā ir politika par to, kā neizrasiet eh, kaitējumu, un vai mēs pašreiz pietiekami labi rīkojamies. Šeit ir vairāku līmeņu. Vai, pirmkārt jādās par to, vai tas būs obligāti vai brīvprātīgi, vai šeit ir runa par izējiem materiāliem, vai šeit ir runa par uh, precēm patērētājiem, vai mēs uh, runāsim par to, kā to izsakot un uh, noteikti visu par uh, kausēšanu, kausēšanu arī Austrum Āzijā, vai mēs strādāsim ar uh, Kā nopietnies uzņēmējiem ar mūsu aktivitātēm? Jā, šeit eh, kāds teica, ka tā nav, va, ir jādara pareizais attiecībā uz kausētavām rafinērijām, lai tās strādātu pareizi. Vai tas patiešām tā ir, tad varbūt eh, pasakiet, eh, kādus stimulus jūs labprāt šeit redzētu. Ir īpaši attiecībā uz kausētājiem, kas neatrodas Eiropā. Un turklāt vēl. Uh, izmanto izrakteņus no konflikta reģioniem vai nestabiliem reģioniem, tos kausē, jo regulai vajadzētu izvirzīt pa mērķi ne tikai ražot eh, tīrus produktus un eh, izrasīt tādas sekas, kā Kongo viss tiktu sagrauts, eh, nosacījumiem jau vajadzētu tikt uzlabotiem, par to jau ir runa. Mēs esam ļoti tālu no Dodd Frank likuma. Likums ASV arī tomēr nav perfekts, un daudz domā, ka ASV likums, Dodd Franka likums, ir novedis pat pēc kaut kā tādu, ko varētu nosaukt par embargo. Kongo darbība ir samazinājusies, bet tagad tā atkal uzplaukst. Un uh, ir uh, zaļās raktuves Austrumkongo. Es pati tur esmu bijusi un esmu tās apmeklējusi. Un uh, tas ir tādēļ tā, ka ir pieņemti tiesiski saistoši noteikumi. Uh, starptautiskais tiesībās un kontrolas jomā. Tādēļ es domāju, ka Eiropas Savienības eh, tiesībām vajadzētu pārņemt to, kas ir pareizi, kas līdz šim ir darbojies labi, un eh, vajadzētu novērst to, kas ir bijis slikts, bet varbūt, ka nevajadzētu visam būt brīvprātīgam. Jūs nosaucāt skaitļus. Uzņēmumi, arī Eiropas uzņēmumi, kas nav iesaistījušies Dodd Frank, tie arī mazāk eh, cenšas to visu ievērot. To var ļoti skaidri uh, saskatīt. Turklāt vēl, ja mēs eh, Eiropas patērētājiem vēlamies eh, paskaidrot, ka viņi var pirkt produktus, kas ir, eh, kas ir satura no konfliktiem brīvus metālus, tad mums ir arī šeit jāstrādā arī pie jomas patēriņpreces, jo uh, Šeit runa ir par patēriņu, par precēm, kas tiek ražotas Dienvidā Austrum Āzijā, piemēram, mobilē telefoni, iPodi un viedtelefoni, tie jau maz netiek ražot Eiropā, un uh, pašlaik tas pagaidām vēl netiek gatavots. Tam vajadzētu notikt. Es domāju, ka tas ir negodīgi attiecībā pret Eiropas uh, importētājiem. Uh, viņu klausētām, ja mēs uh, uh, tikai runājam par viņiem, bet lielo patēriņa jomu atstājam neievērotu. Lielas paldies! Es vēlētos pateikties visiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Es vēlos tikai atgādināt par to, kas notika pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Mēs piešķirām Saharau balvu ārstam no Kongo, kurš uh, saņēma aplausus par to, ka viņš iestājas par eh, visneaizsargātākajiem eh, cilvēkiem šajā reģionā, bet es piekrītu tam, ka runa nav tikai par Kongo un runa ir par eh, konflikta zonām visā pasaulē. Bet mēs celāmies kājās un aplaudējām viņam tieši tāpēc arī, ka ir prasība par obligātiem noteikumiem, un mums ir jābūt konsekventiem, jo ja mēs atkāpjamies no šīs nostājas, kur paudām plenārs uh, sesijā, uh, tad mēs noteikti to arī neierakstīsim uh, likumdošanas aktā, kad parlaments to izskatīs. Es pilnībā piekrītu Marijas teiktajai par pieredzi citās jomās, par šo izsakojamību. Uh, un es domāju, ka mums ir jāmācās no labākās prakses piemēriem. Tālāk, kas attiec uz Eiropas Savienības un ASV, mums bieži vien tiek apgalvots, ka TTIP izveidos jaunus pasaules mēroga standārtus un veicinās jaunu ģeopolitisko dinamismu. Ja tas tik tiešām tā ir, tad tas būtu eh, masveid pozitīvs simbolisks solis uz priekšu, uh, Uh, par to, par ko tad ir runa šajā tētipa. Proti, ka mēs patiesībā vēlamies izmantot savu tirzniecības politiku, lai uzlab panāktu uzlabojumu cilvēktiesību aizsardzības jomā un ilgspējīgas attīstības jomā. Protams, ka mūsu pašu geogrāfiskajā telpā ASV un Eiropas Savienībā, bet kopīgi ietekmē to arī citvietu pasaulē. Un tieši tāpēc mums ir jādomā par to, ko nu pateica Judīts Argentīni. Mums ir jāstrādā pie labās prakses, piemēram, kopā ar ASV un jācenšas pēc solīt uz priekšu. OECD runātājs sākumā teica, ka Eiropas Savienībā ir iespēja uzņemties vadošo lomu eh, ar šo priekšlikumu, un es domāju, ka mums nevajadzētu palaist garām šo iespēju, un mums ir jāstrādā pie tā, lai spērtu nākamo solus priekšu, nevis atpakaļ. Paldies, Emma. Thank you, Chairman, and thank you. Paldies priekšsēdētājiem, paldies visiem paneļa diskusijas eh, dalībniekiem, kas sniedz lielisku ieskatu par to, eh, kāda ir situācija konflikta izrikteņu eh, jomā, un es domāju, ka tas mums palīdzēs tad, kad mēs izskatīsim komisijas priekšlikumu nākamā gada sākumā. Es tik tiešām ceru, ka komisija ņems to vērā, proti, kā teica Digital Euro pārstāvis, ka mums ir jāturpina iesaistītot pušu dialogs, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs izprastu, kāda ir reālā situācija uz, priekš, eh, uz vietas, tad, kad mēs runājam par regulējumu šajā jomā. Ir vairāki punkti, par kuriem es vēlētos runāt, bet uh, galvenokārt trīs. Es domāju, ka neviens ne, mm, neiebildīs pret to, ka mums ir jārīkojas, lai izbeigtu šos konfliktus un kom, uh, izrakteņu ieguve, diemžēl palīdz konfliktēt, uh, finansēt konfliktu šajā reģionā. Es domāju, ka tirgus jau ir uzsācis uh, savu pasākumu īstenošanu. Es domāju, ka um, uzņēmumi jau ir sapratuši, ka tirsniecība ar tā dēvētiem 3D un zeltu uh, ir Eh, jāizteno saskaņā ar šiem eh, principiem, un mums ir jāpanāk tas, lai konfliktu izrakteņi tiku eh, tirgot likumīgā veidā, bet mums ir jāsaprot, ka tas nav vienīgais dzinējs spēks, un mums neizdosies mainīt situāciju vienas dienas laikā, mums ir vajadzīga plašāka mēroga stratēģija. Bet es piekrītu, ka mums ir vajadzīga brīvprātīga pieeja domājot par uh, tiem dalībniekiem piegādes ķēdē, kas ir augšup. Pat uzņēmumi, kuri uh, darbojas brīvprātīgi, ja viņi nav simtprocentīgi pārliecināti par izrakteņiem, kurus viņi izmanto, par to, ka tie ir simtprocentīgi tīri, uh, mums ir grūti uzspiest citiem šāds noteikums, jo patiesībā nav skaidrības. Uh, un uz mums gūs atbildība par cilvēkiem uz vietas, mēs nevaram viņus izspiest arī no šī tirgus. Mēs dzirdējām pārstāvu teikto par to, ka jā, ir pozitīva ietekme un ir negatīva ietekme, un par to ir ticis ziņots, ir samazinājušās cenas piegādēm no Kongo. Viņš teica arī, ka šī, eh, šī iegūpa pat ir tikusi apturēta. Mēs nevēlamies, lai eh, šī iegūta tiktu apturēta, mēs nevēlamies, lai cilvēki paliktu bez darba jo uh, iespējams tā vismaz ziņo Washington Post šonadēļ, ka šī ASV likumdošana varētu atstāt cilvēkus bez darba uz vietas. Mums ir jādomā par cilvēkiem uz vietas. Mēs arī dzirdējām par to, ka uh, notiek nelegāla uh, tirzniecība ar šiem produktiem un ko mēs varētu panākt, lai, uh, ko mēs varētu darīt, lai panāktu līdzsvaru Bet es vēlos uzdot eh, arī dažus specifiskus jautājumus par to, kā mēs varētu kontrolēt visu šīs schēmas un sistēmas. Jo gal galā viss sloks ir uzņēmumiem. Viņiem ir jāīsteno šī audita par vienu schēmu vai citu schēmu. Kā? Varbūt komisija varētu mūs informēt par to, kā mēs pārbaudīsim, vai tas tik tiešām darbojas vai ne. Paldies, tagad Johims. Jā, ja, ich möchte. Jā, es arī vēlos. Arī es vēlētos pateikties par informāciju, kur saņēmām. Es negribu tagad par visiem punktiem runāt, bet tikai trīs tēmām gribu pieskarties. Pirmām kārtām es arī tiecos tam, ka uz to, ka mums nepieciešams obligāts regulējums, saistošs regulējums, bet līdz ar to rodas jautājums, ko mēs darīsim, ja kāds nepieturēsies pie tā. Uh, Tas saistīts ar jautājumu, kādas sankcijas un kādas sūdzību mehānismi būs piemēroti, lai pārraudzītu situāciju. Ja mēs kaut ko nosakām kā obligātu, tad mums tas ir labi jāpamato. Mums jāpadomā arī par to, kas notiks, ja kāds nepieturēsies pie šī regulējuma, vai pietiks ar sabiedrisku spiedienu, ja vajadzēs kaut, ko, kaut kādus citus pasākums piemērot. Otrais jautājums, kāds man būtu, ir četri minerāļi, par kuriem runājam, principā ir izvēlēta nu, diezgan brīvi. Bet vai mēs atrodam kaut kādus kritērijus, kā mēs arī citus izrekteņus eh, varētu šeit piesaistīt, kur tāpat noved pie konfliktiem? Es domāju, ka mums ir nepieciešama šāda kritērija. Ja mēs arī turpmāk rīkosimies šādi bez kāda kaut kāda konkrēta, um, bez konkrētas struktūras, tad mūsu tirzniecības politikā um, varētu rasties zināmas grūtības un izmantošanas iespējas. Un nu, tad nonākšu tagad pie trešā jautājuma loka, kur man vēl nav pašam skaidrs viedoklis, kā mēs definēsim krīžu jomas, krīžu teritorijas. Vai pietiek ka mēs šo jautājumu atstājam uzņēmumu ziņā, ja mums daudz spēcīgāk pašiem jāuzņemās kā Eiropas Savienībai atbildību un jānosaka, ko mēs uzskatām par problemātisku un kā mēs varam iesaistīt atbalst, atba, iesaistīt eh, civilos sabiedrību, pilsonisko sabiedrību uz vietas. Tas arī ļoti nepieciešami. Varbūt mums vajadzētu par šiem aspektiem domāt saistībā ar komisijas priekšlikumu un uzlabot šo dokumentu. Paldies! Es arī vēl gribētu pievienot divus jautājumus. No vienas puses, Dot Frank saikne ar Eiropas regulējumu. Tirgus, kurā notiek šādu izrakteņu tirzniecība, ir diezgan ierobežots. Uh, un šie tirzniecības uzņēmumi patiesībā ir viņiem ļoti labi pazīstam dot prasības. Un vai otrs regulējums, papildus regulējums nevainātu šo jau esošo labi sev parādīšo mehānismu? Ja. Yeah mēs tagad veidojam šādu atšķirīgu sistēmu, mums būs divas sistēmas, tad vai viena tad nevainās otru. Vai tas. Eh, mums tad nevajadzētu vienkārši teikt, eh, mums jau ir viena laba sistēma, vai mums nevajadzētu tai pievienoties. Un otrais jautājums ir tāds nevienlīdzīga attieksme pret produktiem Eiropā un Eiropas modelī. Tas to jau tika norādīts. Es īsti pats nevaru izprast, ka šādi importu produkti, kuri ir pilnīgi brīvi no jebkādām saistībām, piemēram, rūpīgi apieties ar izēvielām no konflikta reģioniem, ka nav paredzēts nekāds risinājums, lai nodrošinātu saprātīgu vienlīdzīgu attieksmi. Tas būtu jautājums gan komisijai, gan arī mūsu ekspertiem. Un līdz ar to Vinklerkungs atvainot. Vinklerkungs lūdzu. Čelmenem. Lielas paldies priekšsēdētājs vēlos pievienoties tiem, kas pateicās ekspertiem par informāciju, ko viņi sniedza un arī viedokļiem, kas izskanēja. Es domāju, ka ir divas, divi tādi kā darba virzieni, kas izriet no izskanējušā. Vispirms ir jādomā par to, kā mēs varam uzlabot eh, komisijas priekšlikumu, un mums noteikti ir, ir jāņem vērā dažādu iesaistīto pušu uh, komentāri. Un no otras puses tika runāts par šī regulējuma raksturu, proti brīvprātīgi vai um, obligāti pasākumi, saistoši vai nesaistoši, kas varētu atrisināt problēmu. Es domāju, ka ne jau saistošais vai nesaistošais raksturs, bet gan uh, dokuments saturs varētu palīdzēt mums atrisināt problēmas. Vairāki kolēģi runāja par to, ka mums ir jāsasniedz līdzsvars, ļoti piesardzīgs līdzsvars starp mūsu pamatoto mērķi nodrošināt ilgtspējīgu attīstību konfliktu zonās paturēt uh, viņus uh, ekonomiskajos uh, uh, tīklos, un no otras puses ārkārtīgi svarīgi. Nodrošināt konkurētspējīgu ekonomiku Eiropā jo gan šeit parlamentā, gan arī komisijā un padomē tiek strādāts pie stratēģijām par to, kā mēs varētu reindustrializēt Eiropu, un šīm stratēģijām ir jābūt konsekventām ar visām pārējām iniciatīvām. Es labprāt dzirdētu no OECD pārstāvju vairāk informācijas proti par šo papildināmību, kāda varētu būt visām iniciatīvām un Doda Franka likumam, vai ir iespējams eh, panākt šo papildinājumu efektu, un ja jā, tad kādu pasākumu būtu jāīsteno, un ārkārtīgi svarīgs jautājums par fleksibilitāti. Es, run, es dzirdēju, ka viņš runāja par to, ka varētu ziņot par Uh, esošo direktīvu par nefinanciāliem ziņošanas pienākumiem, proti, kā mēs varētu izmantot jau esošo likumdošanu, lai mums nebūtu uh, jārāda kaut kas no jauna. Un vēl viens jautājums man būtu arī komisijai. Es vēlētos dzirdēt, kā komisija grasās iesaistīt visus spēlētājus un ņem vērā konkrētus priekšlikumus, lai nodrošinātu to, ka uh, mēs tiekam tuvāk savam mērķim. Paldies! Paldies un vispēcot, Mikinīkums. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, esmu ēnu referente EFDD grupas vārdā. Un gribētu teikt paldies referentam. Gribētu pieskarties ar vairākiem jautājumiem, kurus pieminēja detalizēti jau arī vairāk kolēģi. Vispirms es gribētu pasvietrot ka ir brīvprātīgas certifikācijas programmas, un ir kļuvis redzams, ka tās darbojas. Bet izrakteņi vēl ar vienu izraisa konfliktus. Tagad tiek mēģināts vēlreiz izveidot brīvprātīgu programmu, kaut arī ASV ir izvērēsies citu ceļu, citu likumu. Tādēļ varu piekrist iepriekšējai runātāji, ka šeit varētu rasties līdzsvara trūkums. Ja atsevišķi uzņēmumi izmantos brīvprātīgo sistēmu, tad tas varētu radīt eh, konkurences kropļojumus. Jā, vai tad šeit būs runa par izrakstiem, bet tomēr pastāv arī nelegāla tirzniecība ar daudziem citiem. Mans jautājums, kādēļ jūs eh, ierobežoties uz uh, uz jārūdu. Un uh, ir taču arī daudz kas cits, kas uh, izraisa konfliktus un uh, maksā cilvēku dzīvības. Tālāk par MVU lomu ražošanas ķēdē. Obligātā sertifikāciju sistēmai nevajadzētu radīt pārlieku lielu birokrātisku slogu uzņēmumiem. Vai OECD pārstāvis varbūt varētu pastāstīt, cik lielā mērā OECD ņem vērā uzņēmumu lomu vērtību radīšanas ķēdē un eh, vai jūs ņemat vērā uzņēmumu lielumu? Varbūt jūs varētu šeit strādāt vairāk ar MVO. Tagad vērts būs eh, komisijai no DG Trade. Sorry, Mr. President, um, Mrs. Rats. Atvainojos priekšsēdētāja. Uh, kolēģis ir izgājis no zāles, vai mēs šo jautājumu varētu atstāt uz drusku vēlāku laiku, varbūt vispirms varētu atbildēt runātājiem. Jā. Tagad dosim vārdu. Pārstāvim. Arī rīcības dienas. Jā, paldies, eh, priekšsēdētāji. Tas, ko skaidri parādīja Malāzija kunga prezentācija, ir tas, ka tas ir ārkārtīgi komplekss izaicinājums šeit eh, saskatīt eh, šī konflikta šķautnes starp eh, konfliktiem un izrakteņu ieguvi. Jā, ilgspējīga attīstība iekļauj sevī arī labu pārvaldību. Uh, tas ir nepieciešams nodrošināt arī finanšu plūsmas eh, caurskatāmību un piegādes ķēdes eh, caurskatāmību. Katrai piegādes ķēdes iniciatīvai te ir jābūt tādai plašai pieejai. Regulas mērķi, protams, ir nodrošināt arī geogrāfisko aptvērumu, tur nepieciešams Eiropas Savienības aktīva līdzdalība visos aspektos pieejā piegādes ķēžu caurskatāmības iniciatīva viena pati nekad nevarēs atrisināt konfliktus. Protams, ir uh, jāapzinās, kādu risku šeit tas izraisa. Uzņēmumiem mēs dzirdējām arī par uh, skaitļiem, ko sniedza Digitālās Eiropas asociācijas pārstāvji un Eiro meto pārstāvi. Jā, šī sistēma ir skaidra, bet eh, mēs pilnībā nesam vēl atklājuši, kādi ir šie iepriekšējie līmeņi eksporta ķēdē, un 2014 mēs eh, esam sasnieguši, nesam vēl sasnieguši to līmeni, kas bija pirms konflikta. Mēs esam tikai 2008-2009 gadu līmenī pašlaik. Tas e, parāda, cik tomēr sašķēlta ir šī pieeja. Mums tomēr ir jādara vēl vairāk, un es esmu pateicīgs Digital Europe pārstāvjiem par to, ka viņi tam pievērsa uzmanību. Kā iepriekšējie runātāji, manuprāt, tie bija parlamenta deputāti, pieminēja šeit ir e, apsvērums, cik daudz e, izrakteņu uh, šis aspekts, cik lielā mērā tas izraisa šos konfliktus, un uh, eh, ANO eksperti saka, ka apmēram 30%. Jā, narkotikas, eh, nodokļu, izvairīšanās no nodokļu nemaksāšanas eh, un šādi citi jautājumi. Un, uh, Skaidrs, ka tikai viens eh, koncentrēšanās uz šo eh, konfliktiem eh, izraktiņos viens pats neatrisinās šādus, šādus politiskos konfliktus. Un šeit ir jāpievērš uzmanība arī zināšanām par situāciju. Mums ir vajadzīga arī reģionālā pašatbildība, tādēļ mēs atbalstām reģionālu pieeju sertifikācijas plāniem, ko atbalsta ITSTE, un šeit patiešām ir nepieciešamas ilgspējīgas certifikācijas metodes, kas tiek e, īstenotas tieši reģionos. Tālāk par augsta riska apgabaliem. Ārējā dienests un komisija pārstāv viedokli, ka uzņēmumi un iesaistītās valstis e, labprāt e, vēlētos, lai tiktu pārdefinēts, ko nozīmē augsta riska konfliktu reģioni un uh, mēs vēlamies šādu atvērtu uh, resursu zināšanu pieeju un kopā ar tirdzniecības jautājumu partneriem mēs raugāmies vislabākajiem ceļiem, uh, kā šo informāciju padarīt pieejamu Eiropas Savienības uzņēmēm un kādā veidā mēs varam nodrošināt tos instrumentus. Un ir jāveic arī riska um, novērtējums kā daļa no rūpības pieejas. Jā, paldies, tagad vārds komisijai. Uh, first of all, uh... Liels paldies! Vispirms es vēlētos teikt dažus vārdus par to, kāpēc brīvprātīga pieeja, kā tas ir piedāvāts no Eiropas Savienības puses, kāpēc tā ir efektīgāka. To pieminēja vairāk runātāji. no publiskajām konsultācijām un arī ietekmes nomērtējumu un arī no tā, kas te tika pieminēts, eh, proti to minēja Digital Europe pārstāvis, proti, lai bajošie uzņēmumi ir ieinteresēti šajā darbā, tāpēc, ka ir milzīgs spiediens uh, no tirgus puses, to rada uh, patērētāji, bet arī Doda uh, Franka likums. Bet arī tāpēc, ka viņi saskars ar grūtībām piegādes ķēdē. Ja mēs paraugamies uz skaitļiem, pēc pirmā uh, gada, kad tiek īstenots Doda Franka akts, jeb likums, uh, ir 20 uh, 22 tūkstoši ziņojumu, nevis 6 e, tūkstoši ziņojumu, kā mēs sagaidījām. Un tādējādi jāsaka, ka atklātība šajās kausētavās ir ārkārtīgi svarīga. Šī iemesla dēļ arī mēs Eiropas Savienības pieejā cenšamies smelties iedvesmu no Doda Franka likuma, no uh, rūpības. Uh, vadlīnijām OECD, lai mēs izvairītos no negatīvas pieredzes. Mēs savā priekšlikumā cenšamies papildināt Doda Franka likumu, un tas lielā mērā ir balstīts uz OECD vadlīnijām. Tas patiesībā nozīmē OECD plus. Kādā veidā? Vispirms tāpēc, ka ir paredzēts sagatavot klausātavu uh, sārakstu, un te es vēlētos atbildiet, atbildēt tiem, kas uh, uzdeva jautājumu par to, kāda ir situācija konkurētspējas jomā, ja mēs to attiecinām tikai uz uh, ES uh, kausētavām. Nē, mēs to neatticinām tikai uz Eiropas Savienības kausētavām, bet uh, tā ir Eiropas Savienība, tas ir Eiropas Savienības saraksts, bet uh, tas ir uh, Eiropas Savienības saraksts, kurā ir visas pasaules uh, kausētājs, kas piemēro šos te principus, uh, certificēšanas principus. Un šajā sarakstā noteikti būs iespējams uh, redzēt arī, kur tātad nedarbojas saskaņā ar šiem principiem, un tas viss būs par labu uh, lejup esošajiem ķēdē, jo lejup esošie uzņēmumi varēs paļauties uz uh, certificēšanas uh, sistēmu, kāda ir importētājiem, un varēs arī balstīties uz šo kausētavu balto sarakstu. Tālāk uz referentu Vinkleru uzdoto jautājumu, kā komisija nodrošinās to, ka visas iesaistītās puses tiek iekļaut šajā procesā, lai pietuvotos mērķim. Regulas priekšlikums um, tiek papildināts ar pasākumiem, kur ir atrodami uh, komunikē, piemēram, valsts iepirkums, uh, tas attieksies uz lejupasošajiem, bet ne tikai Eiropas Savienībā, bet uh, pasaules mērogā. Tātad importētāji, kur vēlas uh, iesaistīties uh, valsts iepirkuma schēmās. Tad vēl ir tehniskā un finansiālā palīdzība maziem un vidējiem uzņēmumiem. Par to runāja arī vairāk runātāji. Un ir paredzēts paredzētu palīdzību kausētavām, lai iesaistītos šajā schēmā. Un vēl ir paredzēts arī politiskais dialogs ar valstīm, lai nodrošinātu to, ka visi tiek iesaistīti šajā procesā. Tālāk es vēlētos runāt par notikumu attīstību eh, kopš brīža, kad mēs esam nākuši klajā šo priekšlikumu, nefinanciāls informācijas atklāšanu. Eh, tas ir kas tāds, kas jau darbojas un attiec uz uzņēmumiem un attiecīgi veicina to, ka uzņēmumi ziņo. Mums ir jāparaugās arī uz kontekstu, ir citi instrumenti, nefinanciāls informācijas izpaušana tāpat arī maksājuma uh, caurskatāmība. Visi šie instrumenti būs papildinoši. Par auditiem. Mērķis ir attīstīt auditu sistēmu, kas balstīsies uz OECD standartiem. Auditori un ziņotāji noteikti varēs paļauties uz to, un mēs noteikti, noteikti ņemsim vērā jau esošās rūpnieciskās schēmas. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, es domāju, ka vairāki runātāji jau atsaucās uz to, kādu šoka efektu ir radījis Doda Franka likums. Un runāja arī par šo certifikāciju, kas jau ir spēkā. Proti, tā kā nav nepieciešamās kapacitātes eh, konfliktu reģionos, un, protams, mums ir jāpaturprātā arī, ka mūsu regulas priekšlikumam ir uh, vispārējais aptvērums, tātad tas ne, ne, neatiec tikai un vienīgi uz lielo ezaru reģionu, kā tas ir Doda Franka likuma gadījumā. Tātad tas viss ir arī saskaņā ar OECD, un proti, ja nav kapacitātes uz vietas, tad uh, uzņēmumiem diezgan vienkārši atstāt šos reģionus un rast uh, citus alternatīvus risinājumus. ANO ekspertu grupa savos ziņojumos ir norādījusi uz to, ka uh, Dienvidāfrikas republikā notiek nelikumīga tirzniecība ar izrakteņiem, jo īpaši ar zeltu, un tādējādi aiziet garām nodokļu nauda, un tas noteikti nav rezultāts, kādu mēs vēlētos piedzīvot. Es domāju, arī tas būtu viss ar to būtu atbildēti jautājumi, kurus uzdeva Eiropas parlamenta deputāti. Paldies. Paldies. Ir eh, vēl viens jautājums par eh, publiskā iepirkuma lietošanu, kā tādu, lai motivētu uzņēmumus uzņemties šo brīvprātīgo sistēmu. Bet tad mums, protams, vajadzētu eh, šeit iesaistīt publiskā iepirkuma regula, vai tā nav? Uh, no, uh, this is not. Nē, tā nav. Jauna valsts iepirkuma direktīva 2014 pieļauj, pieļauj, saka uh, priekšsēdētājs, jā, bet tas nav obligāti. Atbildi Nē. Komisija un arī Eiropas parlaments noteikti tiek uh, iedrošināti rādīt piemēru, un uh, to var iekļaut arī dalībvalstis uh, rādītāju klauzulās attiecībā uz publisko iepirkumu. Labi, tad došu vārdu ekspertiem. Viņi varēs atbildēt īsi un precīzi uz jautājumiem vispirms pārstāvim no OECD Giljārdu kungam. Paldies priekšādātāji un paldies par eh, ļoti labiem komentāriem un diskusijām, ko šodien dzirdēju. Ir skaidrs, ka parlaments eh, izprot eh, izšķirošo nozīmi. Pirms ķeries klāt konkrētiem jautājumiem, mēs uh, esam izlasījuši šo komisijas eh, projektu priekšlikumu ar papildošiem pasākumiem, un mēs eh, vēlamies, lai nebūtu izraisīti eh, de facto embargo, un publiskie iepirkumi ir, protams, ļoti izšķiroši nozīmīgi, lai varētu iztenot pasākumus. Mēs domājam, ka šie papildinošie pasākumiem tos vajadzētu soli pa solim iztenot un iztenot uh, kopā ar uh, regulas priekšlikumu. Mēs piekritam šādām visaptverošai pieeja attiecībā par priekšlikuma efektivitāti. Jā, mēs domājam, ka tur ir divi būtiskie mērķi, ko jāņem vērā. Pirmkārt, efektivitāte, lai sasniegtu šo risinājumu starp sasaisti tad tirniecību un konfliktiem, bet tomēr vēl kaut kas jāpaturprātā. Otra lieta - vajadzētu iedrošināt Eiropā izmantot šos izrakstījumus atbildīgi. Šeit eh, Eiropā ir ieviests atbildīgs, eh, atbildīga uzņēmuma darbē, darbības kodeks, un eh, šo vajadzētu iedrošināt Eiropas uzņēmumus rīkoties atbildīgi. Jā, vai vajadzētu konkrēti ieteikt, kādai būtu pieejai un uh, vai tai vajadzētu būt uh, obligātai vai brīvprātīgai pieejai. Mēs zinām, ka vadlīnijās uh, tajās dalību valstīs, kas ir uzņēmušās stingras politiskās saistības, ievērot rūpības principu. Protams, tas ir, ir 15.02 Dodd Frank ir atbilstošais pāns eh, par ietekmi. To var iesaistīt un arī vēl ir eh, jāietekmē arī informācija par informācijas sniegšanu par uh, patērētājiem. Ja tas varētu vēl vairāk ietekmēt dažādas jomas, tas būtu ļoti labi, bet tik ilgi, kamēr tas tiek tiešām izdenots Eiropas un kaut arī tas būs brīvprātīgi saistībā ar mūsu darbu, ko mēs veicam OECD, uh, Tik tālu tas noteikti dos tādu savstarpēji papildinošu efektu un aizkavēs potenciāli negatīvu ietekmi, ir īpaši, ja tas būs sasaistīts ar saistošiem pasākumiem, kurus es pieminēju sākumā. Tālāk par Dodu Franka likumu papildināšanu ASV un, kā jūs teicāt, priekšādātāja kungs, vai tas eh, nepārklājas? Nē. Tas ir atkarīgs no tā, kā noteikumi izskatās, ja tas viss balstās uz OECD vadlīnijām kā uz standārtu, ka Dodd Franka likums eh, daļai to jau dara. Tas balstās uz OECD. Tur uzņēmumiem tiek noteikts eh, rūpības principā, ja tie sastāda ziņojumus, jo viņiem pienākums sniedz informāciju īstenot, ņemt vērā OECD vadlīnijas. Un tam jau tagad ir efekts proti, kā OECD vadlīnija operatīvi tiek eh, ņemta vērā uzņēmējdarbībā, un tas mums patīk, kā OECD vadlīnijas no Doda Franka likuma tiek eh, ņemta, Doda Franka likuma tiek ņemta kā pamatlīnija. Es domāju, ka mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz kausētām lietuvēm, tās, protams, ir svarīgas, bet eh, auditiem nevajadzētu būt eh, veiktiem neierobežoti un ārkārtīgi daudz un arvien vairāk un vairāk, jo tad tas tiks eh, uztverts kā sloks, bet to vajadzētu darīt mērtiecīgi. Eiropas Savienības normas ir svarīgas, lai sasaistītu iniciatīvas un eh, strādātu globāli bez jebkādiem pārāvumiem. Par to vajadzētu censties arī īstenojot kontrolas un praktisko īstenošanu. Un vienmēr ņemot vērā OECD vadlīnijas, ievērot rūpības principu. OECD mums vēl nav uzraudzības un kontrolas funkcija paredzēta, varbūt, ka nākotnē mēs to ieviesīsim, tālāk par ziņošanas sistēmu un kā tas iekļaujas jau esošajās direktīvās un normās OECD vadlīnijas skaidri soli pa solim nosaka, kā izmanto šo due diligence kā rūpības principu un kā to īstenot un kā var arvien vairāk nodrošināt uh, in, informāciju patērētājiem uh, uzņēmumiem vajadzētu arī saņemt pašiem precīzi informāciju. Ir vairāki, uh, vairāki jautājumi bija par to, kas ir šie augsta riska apgabāli. Gribētu pateikt vienu piezīmi. Jā, arī par to, kā pati saprast šo due diligence rūpības principu atbildība. Uh, protams, ietekmē arī uzņēmumus, jo uzņēmumi pieņem lēmumus. Un ja viņi savus izēvielas ņem no konflikta reģioniem, ja tie piegādāti no konflikta reģioniem, tad uzņēmumiem ir pienākums uz vietas uh, savākt informāciju. Bruņot konfliktu gadījumā var parūpēties arī par to, lai šādas kriminālas bandas uh, miliči netirgojas ar izēvielām, un, eh, jo viņi jau pārkāp cilvēties, bet dzīve nekad nav melna balta, ir daudzas eh, neskaidras zonas, pelēgas zonas, un uzņēmumi arī konflikta reģionos var eh, iegūt informāciju, kas viņiem piegādā uzņēmumus. Viņi savu piesardzības un rūpības principu nedrīkst eh, neievērot. Viņi var kļūdīties, tas var notikt, bet atklāta informācija arī par kļūdām ir svarīga, lai varētu iztenot eh, kontroli. Malās Sīkungs. Merci, monsieur le président. Je... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties vispirms Marijai par to, ka viņa uh, aicināja rīkoties tieši tāpat kā gadījumā uz lauksaimniecības un pārtiks precēm. Tas ir gandrīz tāpat. Bet es vēlētos teikt, ka šis brīvprātīgais raksturs eh, varētu būt risinājums, bet ja papildus tam nekas netiek darīts, ja ir grupējumi, kas cenšas ļaunprātīgi izmantot šo uh, vieglo pieeju, ja tā varētu teikt, ja brīvprātīgo pieeju, Piemēram, iestādes, kas certificē uh, izrakteņus, viņi labprāt certificē uh, šos tu, uh, izrakteņus uh, no tā dēvētajām sarkanajām zonām ar zaļo certifikātu. Tā, piemēram, vienā reģionā iestādes uh, uh, sadalīja savā starpā ar Uh, attiecīgiem bruņotiem grupējumiem iegūmus un peļņu, un nekas netika nosūtīts valsts kasei. Tātad, jā, brīvprātīgi tas varētu būt, bet tad ir vajadzīgi arī papildus uh, pasākumi, jo pretējā uh, gadījumā neko neizdosies panāks. Tālāk runājot par Dodd Franka likumdošanu tā nav radījusi negatīvu ietekmi. Jā, varētu rasties um, iespējas, ka vairs nav darba, ka izrakteņi netiek uh, iegādāti, bet šobrīd, pateicoties šim te spiedienam no starptautiskās uh, sabiedrības puses, mēs beidzot sēžamies pie sarunu galda ar valdības pārstāvjiem un kaut ko darām. Uh, pateicoties šim spiedienam, šobrīd uh, ir centieni īstenot certificēšanas eh, metodi. Tātad ir jāturpina tādā garā, ir jāvirzās uz priekšu, un tas uh, palīdzēs arī gūt pozitīvu uh, ietekmi no tās palīdzības, ko jūs sniedzat citos sektoros. Ja konflikti turpinās, ja iedzīvotāji joprojām tiek pārvietoti, mēs neko nevaram atrisināt. Teikt, ka 5% tas ir maz, ne, tā nevar domāt. E, pat vienu dzīvību izglābjot, mēs jau kaut ko esam darījuši. Mums ir jāizteno Doda Franka likums, un mums ir jāizteno citas iniciatīvas, mums ir jāuzdrošinās, un pilsoniskā sabiedrība noteikti jums būs pateicīga. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Un tagad vārds uh, e, Tirānu kungam. Dino. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atsaukties uz Malāziju kungu teikto. Jā, mums ir jāapzinās, par ko ir runa, un mums ir jādomā par to, kādu ietekmes tas atstāj uz vietas. Ietekmes vietas, tas nozīmē ne tikai uh, rūpnieciskā ķēde, sākot no uh, ieguves, uh, tālāk ejot caur kausētavām, tā tālāk un tā joprojām, bet arī vietējās varas iestādes. Mums nav nekādas ietekmes uz uh, vietējās varas iestādēm. Ja tur darbojas korupcija, mēs neko nevaram darīt. Bet mums ir tā jāizgaismo un jācenšas vērsties pret to. Tālāk šie te izrakteņi tiek stigmatizēti, jo īpaši šie tā devētie 3T un zelts. Tieši tāpēc ka ir šādi notikumi, kas norisinās Kongo. Bet runa jau nav tikai un vienīgi par šiem izraktaņiem, runa ir arī par citām e, precēm. Atbildot Sargentīnī kundzei, kura e, atsaucās uz ko tādu varbūt nepareiz saprat manis teiktajā, ka proti nav pietiekams motivācijas kausātavām. Nē, es teicu, ka uh, Uh, nav uh, motivācijas tiem, kas ir, uh, kas ir iepriekšējā ķēdē viņiem kasētavām ir Doda Franka likumdošana, arī papildus pasākumi, brīvprātīgie pasākumi. Mums noteikti ir jāsako tiem uh, pasākumiem un piemēriem, kas darbojas. Sekosim OECD programmai, centīsimies no tās atsijāt pozitīvo, un komisijas programmā paredzēsim papildus pasākums, lai neradītu pretējo efektu, proti uh, negatīvu ietekmi, kas tas varētu atstāt uz konkurētspēju. Es uh, vēlos atsaukties uz Arenas kundzes teikto, jā, dzīvību glābšana, protams, ir ārkārtīgi svarīga, uh, Un tieši tāpēc, ka mēs apzināmies, kādas ir problēmas uz vietas, mēs esam īstenojuši šādu programmu, kas ļauj rīkoties mūsu kompetences līmenī, ņemot vērā mūsu līdzekļus. Mums ir izdevies kaut ko panākt, un to pierāda arī vietējās pārvaldes statistika. Tātad savu iespēju robežās mēs esam darījuši visu, ko spējuši. Ir kādi kolēģi, kas varētu jūs informēt arī par situāciju alvas jomā, bet konkurēt spēja ir ārkārtīgi svarīga, jo uh, tas, ko ir izdevies panākt uh, uzņēmumiem šeit Eiropas Savienībā, ir izdevies panākt pateicoties konkurēt spējīgiem tirgiem. Ja mēs uz viņiem uh, Uh, ja mēs viņiem uzspiežam jaunu slogu, tad mēs pavaram durvis uh, pretējam efektam. Brīvprātīga vai uh, obligāta sistēma, par to ļoti daudz komentāru izskanēja. Es domāju, ka pašreizējā sistēma de facto patiesībā ir obligāta, jo uh, tirgus spiediens gal galā liek uzņēmumiem uh, gan kausētavām, uh, gan uh, Uh, ieguvējiem un gan pārsauc uzņēmumiem rīkoties saskaņā noteikumiem. Tātad uh, te neslēpjas problēma, bet problēma ir panākt to, lai viss efektīvi darbotos uz vietas, un uh, tas ir jāpanāk. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Un tagad Legāda kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka nu, vēl notiek uh, konsultācijas jāpieņem lēmums par to, cik uh, lielā mērā, cik efektīvs būs Dodd Franka likums. Ir arī brīvprātīgo iniciatīvas, ir uh, kausētā programma, dažādas iniciatīvas, tās jau nerodas vienkārši pēkšņi tā uz līdzenas vietas, tās ļoti visaptverošas programmas, tur ļoti liels darbs ieguldīts. Un tagad vēlētos īpaši uh, pateikties eh, metāla ražotājiem, ka viņi ar pietiekam rūpību ir strādājuši ar šo sistēmu. Tur ir veikt ļoti liela centieni, un tagad mēs saskatām, ka tas tiešām nes augļus. Ir iniciatīvas, un eh, tādēļ es arī ieteicu, un manuprāt, tas patiešām ir arī svarīgi, ka vajadzētu notikt papildus tehniskai diskusijai, lai tās iniciatīvas, kas eksistē, novērtētu precīzi un izveidot tādu Eiropas Savienības sistēmu, kas papildina to, kas jau eksistē, un lai nebūtu pretrunas, kas rastos nesakritību dēļ attiecībā uz konkrētu spēju, dadu franku, uz embargo. Tie visi ir jautājumi, par kuriem ir eh, jārunā, un, eh, protams, ka runa ir par to, ka vajadzētu palīdzēt arī tiem, kuri strādā Lietuvēs un viņu ģimenēm Kongo. Par to jau arī runa. Runa ir par to, kā rīkoties ar atbildību, bet vienlaikus eh, tomēr turpināt strādāt šajos reģionos. Regulas priekšlikums sniedz pievienoto vērtību, un es domāju, ka Dots Franks ir eh, tiešām eh, tirgumu ir skaidri parādījis, kā jāstrādā. Tur ir pārstāvēts gan arī akcionāra intereses, uzņēmuma intereses. Viņi izdara, akcionāri izdara spiedienu uz uzņēmumiem, lai viņi strādātu ar piegādātāju ķēdi un lai novērstu šo konfliktu izrakteņu problēmas un lai viņi strādātu ar tādām izēvielām, kas ir iegūtas atbildīgi. Un šeit Dodd Franks uh, Franka likums tam pievērš uzmanību un geogrāfiskā joma Eiropas Savienības regulā vēl vairāk tiks padarīta atklāta, bet šeit vajadzētu tiešām padomāt, kā šos augsta riksta reģionus definēt, tur patiešām vajadzētu uzmanīties. Tikai tad, ja jūs varēsiet, būs iespējams izveidot šo kapacitāti un iegūdot um, iegūtījums tikai tad varēs nodrošināt izsakojamības uh, principu. Un tas uh, prasīs vismaz gadu laika. Mums ir nepieciešama elastība pirms ķēdes, pēc ķēdes, uh, pēdējos posmos ir milzīga piekādas ķēdes kompleksitāte. Tā kā tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti. Uh, visus šos līmeņus ar tūkstošiem iesaistīto piegādātāju izsakot. Tādēļ tas bija arī tik uh, pamatoti kontroli nodrošināt uh, kausātavās. Tādēļ ir arī svarīgi, lai visi piekās ķēdēs iesaistītie, lai visiem tiktu raidīt signāli. Šeit uh, vajadzētu nodrošināt arī elastību visā ķēdē, lai uh, attiecības ar starp piegādātājiem viņu klientiem varētu tikt veidots veiksmīgi, brīvprātīgi vai obligāti, tas ir drusku par agru uzdot šādu jautājumu. Tāds ir mans viedoklis. Mēs eh, vispirms vēlamies koncentrēties uz tehniskajiem jautājumiem. Tagad gribu kungam vārds. Um, Paldies, priekšsētājs, vēlētos atbildēt uz virkni jautājumu, kas izskanēja. Vispirms es vēlētos pieminēt, ka mēs ļoti daudz runājam par uh, rūpniecības uh, schēmām, kuras ir izdevies ieviest pateicoties pasākumiem. Bet es tomēr vēlētos teikt, ka tas viss attiecas uz vienu reģionu, vismaz daudz franki ietvaros, un mēs vēlētos, lai līdzīga atklātība uh, parādītos attiecībā uz citiem reģioniem. Mēs nedaudz dzirdējām par uh, tirgus. Uh, lomu un patērētāju lomu. Protams, ka patērētāji eh, var eh, ietekmēt ar saviem pirkumiem to, ka neti, netiek īstenot cilvēktiesību pārkāpumi, bet man jāsaka tomēr, ka uh, tas nav uh, patērētāja pienākums uh, nodrošināt to, ka piegādātājs ievēro noteikums. Mēs nevaram to uzvelt uz patērētāju pleciem. Mēs runājam arī par to, ka uh, uh, rūpības princips varētu uh, radīt uh, kropļojums tirgū, bet ir jāsaprot, kā jau teica OECD pārstāvis, ka mēs nevaram panākt simtprocentīgu garantiju. Mums ir jāizveido tādu procesu, kas varētu palīdzēt nodrošināt to, ko uzņēmumi dara visu, kas ir viņu spēkā, lai cīnītos pret risku. Un visbeidzot ir jāsaka, ka tas nav nekas jauns, tas ir risks, kas jau parādās. Uh, uzņēmumu piegādes ķēdēs. Un eh, patiesībā rūpības princips ļauj uzņēmumiem labāk saprast, atklāt risku, kas jau parādās eh, šobrīd viņu piegādes ķēdē. Eh, tālāk bija jautājums par to, vai citi materiāli un izrakteņi, kas finansē konfliktus, jā, atbilde ir tādu ļoti daudz, tieši tāpat kā šie minētie 3T, dažādi uh, Uh, um, smaragdi, um, um, dimanti Zib Zimbabvē, uh, zelts Kolumbijā. Tātad ir ļoti daudz citu izrakteņu uh, attiecībos, kuriem mēs varētu piemērot rūpības principu, kas varētu palīdzēt. Un mēs sagaidām, ka uzņēmumi uh, rīkosies piesardzīgi un rūpīgi savā piegādes ķēdē novēršot to, ka tiek uh, finansēti konflikti. Vēlos uh, teikt dažus vārdus par ietekmes vietas, kāda ir Doda Franka likumam. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir atzīt, kā jau es teicu savā uzrunā, ka pašreizējā situācija nav ilgspējīga, un mums ir jāsaprot, ka nevajadzētu veicināt uh, turpmāku ieguvi, kas varētu veicināt vardarbību un konfliktus. Situācija ir e, ārkārtīgi sarežģīta, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai mēs nepieņemtu vienkāršotus pasākums. Kā jau es teicu, situācija ir sarežģīta, dažviet ir vērojams pozitīvs rezultāts, uh, ir uzlabojušies strādājušo darba apstākļi, piemēram, raktuvēs, bet ANO ziņojums patiecībā um, neparāda visu uh, situāciju kopumā, jo ja dažos reģionos ir uzlabojumi kopš Doda Franka uh, likuma stāšanās spēkā, citos reģionos tas ir citādi. Tātad atkarībā no reģiona rezultāti atšķiras, un to var skaidrot ar citām iniciatīvām un politikas pasākumiem, kas tiek īstenot papildus Doda Franka likumam eh, prezidenta eh, raktu aizliegums attiecībā uz dažiem reģioniem, jaunas vietējās iniciatīvas, kas attiecas uz ieguvas vietu eh, validāciju un tā tālāk un tā projām. Vispēdzot atbildot uz jautājumu, vai Eiropas Savienības priekšlikums uh, uh, vainās Doda Franka likumu, mēs nedomājam, ka tas tā notiks. Mēs domājam, ka tas būs papildinošs un uh, spēcīga Eiropas Savienības likumdošana noteikti varēs spēlēt lomu un nodrošināt to, ka tas attiecas uz uh, arvien lielāku skaitu Eiropas Savienības uzņēmumu. <clears throat> Eh, šīs te rūpīguma princips mums ļauj eh, ietekmēt arī kausētavu darbu. Un visbeidzot, kas attiecas uz eh, e, saikni ar OECD vadlīnijām, es vēlētos atgādināt, ka tas attiecas uz visiem uzņēmumiem. Visiem uzņēmumiem ir jāizteno rūpības princips un jāziņo par to. Paldies! Paldies, liels paldies visiem ekspertiem, Eh, šīs bija ļoti ražīgas diskusijas. Vinklerkungs, lūdzu, vārds jums. Jā, liels paldies priekšsēdētājiem. Cienījamie viesi, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka mēs šodien spērām solus priekšu, daudz ko noskaidrojām, bet es domāju, ka mēs noskaidrojām arī, ka uh, mums vēl daudz diskusiju priekšā, Ikvienai šeit klātesošiem ir pilnīgi skaidrs, ka regulējums un papildinošie pasākumi ir vienlīdz svarīgi. Ja mēs, mēs tik tiešām vēlamies vērsties pret līdzinējām tendencēm, tad mums ir pie tā jāstrādā. Tas nozīmē, ka mums ir jāveicina kapacitātes palielināšana, bet uh, Mums ir jāstrādā arī pie pasākumiem uz vietas, nodrošinot labu pārvaldību, ilgspējīgu attīstību un tā tālāk un tā joprojām, jo ne jau embargo, bet gan uh, ilgspējīga sistēma var kaut ko mainīt. Es zinu, ka mēs dzīvojam e, tādā pasaulē, kurā uh, bieži vien signāls, kas tiek sūtīts, tiek pārliek vienkāršots, bet es vēlētos visus aicināt uh, apsvērt to, vai šī te dilemma starp brīvprātīgajiem un uh, obligātajiem pasākumiem tik tiešām ir patiesā dilemma. Es domāju, ka drīzāk runa ir par to, vai likumdošana efektīva vai neefektīva. Ja mums ir efektīva likumdošana, uh, nozīmētu brīvprātīgu komisijas priekšlikumu, protams, papildinot tā ar daudziem citiem priekšlikumiem, ja mēs uzskatām, ka tas ir labāk nekā ASV obligātā pieeja, kas, kā mēs dzirdējām, iespējams eh, nepanāca savu, ja mēs rūpīgi ieklausījāmies eh, visu teiktajā. Bet, nu, noteikti nākotnes debats un diskusijas palīdzēs mums to vēl noskaidrot. Lielas paldies visiem! Lielas paldies! Paldies, ka ieradāties uz eh, šo uzklausīšanu. Lielas paldies ekspertiem! Līdz ar to esam noslēguši šo punktu darbu kārtībā. 21. punkts ir citi jautājumi, citu jautājumu nav, un 22. ir mūsu nākamās sanāksmes datums. 21. Eh, 22. Eh, janvārs. Starp laikā būs jaunais gads, es visiem novēlu jaukas Ziemassvētku brīvdienas, visu to labāko, atpūtieties un ar jaunu spāru atgriezieties šeit nākamajā komitejas sanāksmē.